Dear colleagues, we are going to start. Godātie kolēģi. Mūsu rīcībā ir viena stunda līdz desmitiem, varbūt pat desmitiem piecpadsmit, lai uzklausītu prezentāciju un pēc tam iesaistītos diskusijās par komisijas komunikē ko komisija publiskoja pirms eh, vasaras atvaļinājuma par eh, stāvokli pasaules mežos un apmežošanu. Vasaras notikumi vēl vairāk ir aktualizējuši šo tematu, tāpēc eh, Ir ļoti svarīgi, ka mēs arī parlamentā pievēršamies šiem svarīgiem jautājumiem, un mūsu komiteja, protams, ir vislabākais fórums, kur to darīt. Nekavējoties došu vārdu komisijas pārstāvē, un komisija pārstāv Astrīda Šumahers kundze, kas ir DGNV globālās ilgtspējības nodaļas direktoru, un, protams, arī DEFCO ir pārstāvēts, jo eh, par eh, meža noplicināšanu runājot, attīstības palīdzību un vīde ir cieši saistīta. Godātā Šumakars kundze jums komunikē prezentēšanai dod 15 minūtes un pēc tam jautājums uzdos deputāti. Lūdzu, vārds jums. It... Paldies! Paldies un eh, paldies par šo doto iespēju komisijai prezentēt šo eh, komunikē. Kā jau jūs teicāt, jautājums ir īpaši aktuāls šodien. Tātad, ko es vēlētos desmit minūtēs paspēt? Nedaudz eh, ieskicēt status quo, runāt par iemesliem, kādi ir eh, izciršanai un mežu izzušanai, un arī pieminēt eh, komisijas veicamos mērus un pasākumus. Tātad pirmais un par to nemaz nav jārunā jūsu komitejā. Mēs eh, dzīvojam starptautiskā mežu krīzes ērā. Tas ir skaidrs ikvienam, un eh, pēdējo mēnešu un pat nedēļu notikumi Amazonē skaidri parāda, ka mums eh, ir jācīnās pret mežu izzušanu. E, situācija meža izušanā ir e, ļoti smaga un no 90. līdz, e, līdz pēdējiem gadiem mēs esam zaudējuši 1,3 miljonus hektāru meža. Un tas nozīmē, tas ir, tas varētu būt pielīdzināms uh, 800 futbola laukuma platībai, kas izzūd ik stundu. Mežu izdušanā šobrīd eh, vair, visvairāk mežu izzūd tieši ārpus Eiropas Savienības robežām. Eiropā eh, faktiski meža teritorijas eh, pieaug un pēdējos gados eh, mežu um, hektāru daudzums ir pieaudzis Grieķijas teritorijas eh, apjomā. Arī uh, eh, siltumnīcas gāžu izmešu daudzums palielinās, un tāpēc uh, mežu izzušana ir jāvērtē īpaši, īpaši akūti. Neskartie meži, kuros ir ārkārtīgi augsta bioloģiskā daudzveidība, ir tie, kur cieši visvairāk. Kāpēc tas ir tik svarīgi? 30% eh, no pasaules sauzemes teritorijas eh, sēdz meži, un tajos ir 80 procenti no bioloģiskās daudzveidības pasaulē, bet vēl svarīgāk varbūt ir tas, ka 1,6 miljārdi pasaules iedzīvotāji ir tiešā veidā atkarīgi no meža resursiem. Ja izzūd meži, cilvēki zaudē savu ierasto dzīves vidi un, protams, tas vismagāk skar tieši iezīmiešus un pamatiedzīvotājus daudzās jaunatīstības valstīs. Kas tad ir izraisījis šādu situāciju? galvenokārt eh, lauksaimniecības zemju paplašināšanās apmēram 80% no meža izušanas ir saistīta ar to, ka tiek eh, veidotas eh, lauksaimniecības zemes, lai audzētu dažādas lauksaimniecības kultūras. Un tomēr lauksaimniecība nav vienīgais iemesls. Arī blīvi apdzīvot teritoriju paplašināšanās un infrastruktūru projektu veidošanu. Ehm, nav skaidra arī pārvaldība, investīcija piesaiste un ehm, īpaši būtu jāpiemina arī um, nelikumīga meža izciršana, kas eh, sastāda 15% no visiem meža izzušanas procentiem. Kāpēc Eiropas Savienībai kaut kas būtu jādara? Tāpēc, ka Eiropas Savienība importē un patērē apmēram vienu trešdaļu no visiem koksaimniecības pro produktiem. Līdz ar to um, mēs patērējam kakao, soju, um, kokapstrādes eh, produktus, protams, palmeļu. Līdz ar to tā ir arī mūsu atbildība, kas ir jāuzņemas par mežu izzušanu. Tāpēc eh, nevar apgal apgalvot, ka mežu izzušana ir citu problēma, ka tas uz mums neatiecās. Nē, Eiropas, Eiropa un mēs visi esam šīs problēmas sastāvdaļa, un mums ir jāpiedāvā savi risinājumi un jāpalīdz. Uh, Un arī Vanderlejens kundze ir pateikusi, ka bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā Eiropā ir jābūt pirmajās rindās. Tas eh, arī parādās mūsu komunikē un ceru, ka tas mums palīdzēs. Burtiski pāris vārdu Protams, jau daudzus gadus eh, mēs esam strādājuši Eiropas Savienībā pie mežu izzušanas apkarošanas, un jau trešajā gadā tika pieņemts meža izciršanas pārvald, neadekvāts meža izciršanas pārvaldības plāns. Eiropas Savienībā ir ļoti ambiciozi plāni. Mēs vēlamies samazināt eh, tropisko mežu izzušanu līdz 20. gadam par 50%. 20. gads ir jau drīt, varētu teikt, un, protams, ka mēs šo mērķi nesasniegsim. Ir skaidrs, ka mums ir jāpārskata mūsu pieeja un jāpaplašina mūsu rīcība eso, mūsu rīcībā esošo instrumentu klāsts. Komisija pie tā strādā, jo eh, meži īpaši e, neskarto mežu un mūža meža aizsargāšana ir visu mūsu interesēs. Mēs esam izvirzījuši piecas prioritātes un 36 rīcības punktus. Un e, svarīgi ir arī tas, ka e, ša, šajā komunikē ir pielikums, kurā ir konkrēti priekšlikumi, kā rīkoties kā nozarei, tā pilsoniskai sabiedrībai un ikvienam no mums. Uh, Visbeidzot, es eh, vēlētos uzsvērt, ka šajā komunikē ir uzsvērta partnerība. Tas ir varbūt arī visbūtiskākais. Partnerība kā dažādu spēlētāju starpā Eiropas iekšienē, tā arī starp Eiropas Savienības spēlētājiem un tiem ārpus ēs robežām. <clears throat> Šīs piecas prioritātes, kuras esam eh, identificējuši, varbūt eh, varētu apkopot piecos būtiskākajos eh, tāda tā kā saukļi, tātad piedāvājums, pieprasījums, starptautiska sadarbība, finansējums un zinātnes un pētniecības eh, iesaistīšana, lai labāk cīnītos pret eh, meža izušanu. Un atlikušajās minūtēs es vēlētos detalizētāk pieskarties, ko tad mēs konkrēti piedāvājam darīt. Vispirms, ir jāsamazina Eiropas Savienības e, negatīvais to produktu patēriņš un izstrādājumu patēriņš, kas e, ietekmē meža izciršanu negatīvi. Un e, <clears throat> ir jāpieņem kā, kā likumdošanas, tā arī nelikumdošanas mēri. Otrs. Mums ir ļoti veiksmīga pieredze izveidojot dažādas platformas, kurās var tikties dažādi spēlētāji un iesaistītās puses. Tādējādi izveidojot platformu, kurā um, dažādas iesaistītās puses var strādāt pie ilglaicīgas meža pārvaldības, tas nāks visiem par labu. Īpaši nozars iesaistīšana komisijai šķiet eh, no svara. Mēs ļoti labi apzināmies, ka arī e, nozarē un e, ražotāju vidū notiek e, daudz pozitīvu ideju īstenošanu, bet um, Mēs vēlamies strādāt ar jau patreiz pieņemtajām certifikācijas un atļaujas schēmām, lai padarītu mežu pārvaldību caurskatāmāku un lai tiešām šī certifikācija darbotos. Un visbeidzot, to jau pieminēju, 15% no visas mežu izzušanas ir e, nelikumīgas izciršanas rezultātā. Tāpēc e, sadarbība ar dažādu valstu valdībām ir ļoti svarīga, un mūsu piedāvātais darba plāns no 18. līdz 22. gadam tieši runā par konkrētiem pasākumiem, uzsvarot um, to, cik svarīga ir Eiropas Savienības, um, uh, Eiropas Savienības meža pārvaldības um, likumdošanas kopums. Mēs uh, daudz sadarbojamies ar mūsu partnervalstīm, vēlamies uh, stiprināt bioekonomiku trešajās valstīs, vēlamies palīdzēt valstīm sadarboties, stiprinot kā viņu likumdošanu, tā arī palīdzot ar izglītošanu. Jo mez, meža izzušana nav tikai vidas aktīvistu jājam zirdziņš. Šobrīd meža izzušana jau parādās visos politiskajos līmeņos, uh, un eh, ir svarīgi arī tehniski sadarboties ar valstīm, kuras Eiropas Savienībā eh, importē mēžu. <clears throat> Protams, eh, neviena no šīm darbībām nevar tikt īstenot, ja tam nav finansējuma. Tāpēc eh, mēs eh, raugamies uz iespējamiem veidiem, kā rast papildus finansējumu un nodrošināt ilgtspējīgu mežu pārvaldību. Tas iekļauj starptautisku sadarbību ražotāju starpā, arī dažādu rīcības plānu īstenošanas sadarbība, atbalstīt uh, ražotāju valstis, un viens no instrumentiem varētu būt arī tirdzniecības nolīgumi. Un visbeidzot, vēlētos pieminēt eh, zinātnu un pētniecību. Mēs eh, vēlamies izveidot Eiropas Savienības eh, uzraudzības iestādi mežu izzušanas uzraudzīšanai. Un eh, tas noteikti ļautu labāk sadarboties ar ražotāju valstīm, jaunatīstības valstīm, ne tikai sadarboties, tātad tām būtu pieejami dati, ko darīt un ko Eiropas Savienība piedāvā. Un visbeidzot, mēs vēlamies atbalstīt um, dažādu informācijas sistēmu un datu bāžu izveidi. Tas eh, lielos vilcienos būtu komunikē iekļautais un um, Tagad eh, īsumā par to, ko domājam darīt nākotnē. DJ Envy organizēs konferenci par mežu pārvaldību, pārvaldību kā Eiropas Savienībā, tā arī pasaules līmenī. Šī konference notiks 22. un 23. janvārī. Šobrīd eh, mēs eh, iedibinājuši dažādas platformas, vēlamies tās aktivizēt un popularizēt. Uh, un nevēlamies zaudēt ne sekundi, lai novērtētu un izvērtītu likumdošanas aktus un arī um, nejuridiskus rīkus, kas varētu palīdzēt uh, meža pārvaldībā. Kā jau es teicu, arī šī uzraudzības iestāde, mēs to saucam par meža observatoriju, dot savu artavu. Protams, rīku ir daudz, bet varbūt tagad vajadzētu nekavējoties sākt to īstenošanu. Paldies! Thank you. So... Paldies! Jūs eh, jau paredzējāt, ka būs eh, kā tiesību akti un eh, tātad noteikumu kopumi. Un Vanderlejens kundze jau to pieminēja, ka latiņa ir uzlikta ļoti augstu. Tas priecē kā mūsu komiteju, tā arī parlamentu. Uh, ir pieteikušies jau astoņi runātāji, tie būs pirmajā raundā, bet eh, pirms es dodu vārdu šiem jautājumu uzdevējiem, es vēlētos šeit sveikt jauniešu grupu, kas sēž zāles beigās. Jaunieši, kas ir ieradušies no Vācijas. Tā tad. Eh, sveicu jūs eh, komitejas vārdā. Varbūt jūs pateiksiet, tā ir skola, tā ir klase no Ziemeļvācijas un mums ir ļoti interesanti piedalīties šajās debatēs, jo arī jauniešus lielā mērā uztrauc tas, kas notiks ar mežiem. Jāsaka, prieksēdētājs, tā ir jūsu nākotne, ne tikai mūsējā. Tātad, dod vārdu Lēdzes kungam. Paldies, priekšsēdētāji, pateicos Eiropas komisijai. Tiešām mēs saskaramies ar Uh, lielu problēmu, un tā pastāv jau ilgu laiku, bet īpaši redzama kļuvusi pēdējo nedēļu laikā, un tādēļ Eiropas uh, Savienībai ir jārīkojas. Ta, to mēs šodien apspriežam šodien, un arī uh, plenārsesijā ir paredzēts uh, šo jautājumu apspriest. Un mēs ar ko koordinatoriem vakar runājām, ka mums vajadzētu regulāri šo jautājumu apspriest, sarīkot arī uh, uzklausīšanu un sagatavot uh, iniciatīvas ziņojumu. Man ir ļoti svarīgi tas, lai uh, mēs eh, nekon, eh, nerunātu par tādiem kā vienkāršiem eh, risinājumiem, bet domātu par ilgts, ilgspējīgiem, reāli efektīviem risinājumiem. Pirms dažiem gadiem man bija iespēja vest sarunas Brazīlijā par šiem jautājumiem, un toreiz nebija Bolsonaro pie varas. Uh, un uh, Brazīlijā uh, šī attieksme ir atšķirīga. Tur uh, ir iespējams piecas stundas ilgi lidot ar lidmašīnu pāri mežām un neredz neko citu, kā tikai mežu, un ir grūti izskaidrot, ka mežs ir apdraudēts un ka meža izciršana apdraud meža pastāvēšanu. Un uh, tādēļ mums ir jāpārliecina ne tikai Bolsonaro, bet citi vadīt arī par to, ka tomēr šeit problēmas šajā jomā pastāv. Un uh, arī jautājums, uh, ko mēs darām ar mežu Eiropā. Ir valstis, kur ir nelielas meža platības, kur vajadzētu mežu stādīt, tāpat mežu aizsargāt un uh, labāk pārvaldīt, jo ir mēži Eiropā, kas atrodas eh, sliktā stāvoklī. Un eh, vēl par eh, Merkosūru šajā saiknē sask sakarā. Mēs nevaram teikt, ka viss ir izcili, un arī būtu bīstam teikt, ka nekādā gadījumā mēs neparakstīsim šo uh, līgumu, jo tad mums uh, zustu iespējas ietekmēt Merkosūra valstu rīcību. Mums ir jābūt skaidrām nostājām, jābūt dialogam uh, par to, kā panākt ilgtspējīgus risinājumus, kas darbojas arī ilgākā laika termiņā. Paldies! Atgādināšu eh, deputātiem, ka pirmajā kārtā uh, uzstāšanās laiks ir divas minūtes un otrajā kārtā viena minūte. Tagad sociāldemokrātu vārdā. Uh, Arēnas kundze, jā, pateicos komisijai par šo paziņojumu. Šeit ir divas svarīgas prioritātes - vērsties pret mežu izzušanu, uh, ne tikai uh, saistībā ar uh, meža izciešanu, bet arī ar cīnīties pret mūsu uh, patēriņa negatīvo ietekmi uz mežiem un arī domāt par regulatīviem risinājumiem. Tāpat ir runa arī par starptautisko tirsniecību un tās ietekmi uz mežu izušanu. Man pirmais jautājums. Esam saņēmuši šo komisijas paziņojumu un noteikti ir kaut kādas eh, idejas par eh, regulējumu, par to, kāds tas varētu izskatīties, kāda eh, regula varētu būt. Mums ir regula par koku materiāliem ar flag iniciatīvu. Jautājums, vai šāda paša veida regulējums varētu būt arī attiecībā uz netiešo mežu izušanu. Iz Tālāk par brīvo tirzniecību. Es piekrītu, ka mums ir jāslēdz tirzniecības nolīgumi ar citiem pasaules reģioniem, bet vai šie nolīgumi nevarētu iekļaut ne tikai saistī, saistošas prasības par uh, attiecībā uz vidi, bet arī iekļaut sankcijas uh, Eh, jo šobrīd mēs runājam par vides aizsardzību, par Parīzes nolīgumu, bet nav nekāda iespēja noteikt sankcijas saistībā ar šiem tirzniecības nolīgumiem. Un vai mēs nevarētu kaut ko tādu iekļaut, piemēram, gadījumā, ja kāda valsts neievēro prasības un tiek izcirsti meži, kā tas notiek Brazīlijā, tad uh, varētu noteikt uh, sankcijas pret šo valsti, ar kur mums ir parakstīts nolīgums. Paldies! Neustāru valsts riņu. Paldies priekšsēdētāji, pateicos komisijai par labi paveikto darbu varu jums apliecināt, ka mūsu komiteja darīs visu iespējamo, lai aktīvi virzīt uz priekšu šo jautājumu, jo tas tiešām ir ārkārtīgi nozīmīgs. Bet eh, tā pašā laikā mūsu priekšā stāv eh, vairāk izaicinājumi. Ir eh, daudzas valstis, kur mežs tiek slikti pārvaldīts. Brazīlija ir tikai viens piemērs. Kan, kan, Kanāda arī nespēja nodzēst plašus meža ugunsgrēkus. Tāpat uh, Sibīrijā uh, plosās uh, meža ugunsgrēki un nav iespējams neko izdarīt. Tāpat meži ir ļoti atšķirīgi. Ir uh, tropiskie meži, tā saucamie mūža meži, kur vienā hektārā ir daudz lielāka bioloģiskā daudzveidība nekā visā Somijā kopā. Tā tad mēs e, runājam par ļoti sarežģītu jautājumu. E, tāpat ir ļoti interesanta problēma attiecībā uz soju. So, e, Eiropā ir liels sojas importētājs, Un tas arī veicina to, kas Brazīlijā pašlaik notiek, un tādēļ mums jāmeklē ir citi risinājumi. Un mums ir jābūt ļoti izlēmīgiem. Paziņojuma 4. lapusē var lasīt Eiropas Savienība angļu terminu straight blazer, kas patiesībā nozīmē koku izciršanu. Un tādēļ varbūt jums būtu jāiz, mm, jāmeklē cits izteiciens, lai pateiktu to, ko jūs vēlaties teikt, un ne, neizmantot šādus pārprotams izteicienus. Ilī Meca trap, tropiskie meži deg Dienvidā, Amerikā, Āfrikā, Eiropā, Spānijā, Grieķijā, pat Zviedrijā tie dega pagājuši vasar. Un tāpat eh, notiek arī tieši uzbrukumi mežiem, eh, jo prezidents Bolsonaro upurē eh, mežus lauksaimniecības biznesa interesēm bet jāsaka, ka meži uz mūsu planētas ir ļoti sliktā situācijā. Bet komisijas reakcija absolūti neatbilst šīs problēmas uh, nopietnībai. Tur ir runāts par stimuliem, dialogu. Nē, mums ir jāpieliek punkts uh, nozares pašregulācijai un jānosaka saistoši noteikumi arī attiecībā uz Eiropas Savienības patēriņu un tirzniecību. Mēs esam lielākais kakao patērētājs un tāpat uh, patērējam milzīgu daudzumu gaļas un piena produktu. Eiropas Savienība kā globāls tirzniecības partneris nevar noslēgt tirzniecības līgumu ar prezidentu Bolsonaro, kurš iznīcina uh, tropu mežus. Tas pats sakāms par enerģijas nozari. Un jūs uh, iz, esat izslēguši palmu eļu no augstā rīska produktu sāraksta, ko nedrīkst izmantot atjaunotai, atjaunīgiem enerģijas avotiem. Būtu jāizslēdz arī soju Jūs atzīstat, ka situācija ir sarežģīta, bet tāpat laikā kopējā lauksaimniecības politika uh, stimulē intensīvu lauksaimniecību un lobarības importu no citām valstīm, tiek subsidētas uh, milzu fermas, šīs subsīdijas būtu jānovirza ilgtspējīgas prakses ieviešanai lauksaimniecībā. Ir jāapstiprina saistošs regulējums, lai apturētu šo procesu. Paldies, Beņiekunse no ID grupas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Viedokļu apmaiņa liecina par to, ka jāaizsargā visi meži. Uh, Amazonijas problēmas ir pievērstušas uzmanību mežu izušanai, bet jāsaka, ka šī problēma skar ne tikai uh, Amazonas reģionu. Šobrīd plosās plaši ugunskrēks zem Saharas Āfrikā, un arī tur lauksaimnieki ar uh, uguni uh, mm, Uh, iegūst lauksaimniecībā izmantojamās platības, nodedzinot mežus. Ja vēlaties uh, glābt Amazonijas un uh, Āfrikas mežus, tad ir jāizstājās no tādiem tirzniecības nolīgumiem kā Merkosur. Kanfana kungs, jūs ievēlējā uh, prezidenta Makrona atbalstītajā vēlēšanu sarakstā, un, diemžēl, jūsu rīcība ir nepārliecinoša. Es aicinu arī palīdzēt Franču Gvajānai, kam ir kopīga robeža ar Brazīliju, palīdzot šai teritorijai aizsargāt mežus un bioloģisko daudzveidību. Paldies! Teškungs no CER. Eh, eh, pateicos eh, komisijai par šo paziņojumu. Mežu un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība ir tas mērķis, par ko mums visiem jāiestājas. Daži uh, dažās valstīs ir aktīvāka rīcība, aktīvāki rīcības plāni izstrādāti, bet es gribētu kaut ko teikt par mūsu koloniālo attieksmi pret atsevišķām valstīm. Protams, neviens pats nevēlas savu mežu iznīcināt, ne, to nevēlas arī Bolsonaro, par kuru šorīt daudz esam e, runājuši. Daudzi e, runātāji teica, ka mums ir jābūt modriem visā pasaulē šajos jautājumos, tā skaitā arī Eiropas Savienībā. Merkels kundze nolēma slēgt atomelektrostacijas, un tā rezultātā emisiju apjoms ir tikai pieaudzis, un neviens nerāda ar pirkstu uz Merkels kundzi, kā tas tiek darīts attiecībā uz Bolsonaro kungu. Ir Daudzi cilvēki, kas daudz eh, vairāk eh, zina par mežiem nekā komisija, Eiropas Savienība un Brisele, un šie cilvēki sēž šajā eh, zālē šie cilvēki kop savus mežus, ir dzīvojuši šajās teritorijās gadsimtiem, un viņi ļoti labi zina, kā mežu aizsargāt un saglabāt. Atsevišķi no eh, šeit eh, apstiprinātiem pasākumiem būtībā cilvēku spiež doties prom no dzimtajām mājām. Un tad eh, šie meži degs vēl biežāk, jo ir pārāk daudz kritušo zaru zemē kas var viegli aizdegties vidusjūras meži, veido tikai 2% no pasaules mežu koplatības. Un vairums šo mežu atrodas Spānijā un Portugālē. Mežu apsaimniekojam ļoti racionālā veidā, un tā tas ir bijis jau gadu simtiem. Un vidusjūras reģiona meži iejaukšanās eh, no ārpuses, eh, nu, šeit eh, ir novedusi pie negatīvas ietekmes. Tagad goja pārstāve. Jā, priekšsādātāji, paldies. Pasaule deg. Pat tiešām es nepārspīlēju. Eh, lai, pa, lai kur iebakstām ar pirkstu pasaules kārtē, tur tuvumā meži tiek dedzināti, eh, paši aizdegās, eh, tiek izcirsti. Tepat Niderlandē, tepat Vācijā, tepat Rumānijā meži tiek izcirsti miljoniem dzīvu radību. Uh, ir uz iznīcības robežas, un tā turpināt vairs nedrīkst. Mums ir jāiestājas par dzīvo dabu, mm, bet ar norādīšanu un, un, un uh, skaļā, skaļu izrunāšanos vien nepietiks, kamēr vien nemainīsim mūsu lauksaimniecības metodes, uh, kas uh, ir ekstensīvas pasaules dzīvajā dabā Amazonas mūža meži ir, ir, ir, ir kā kronis visam, tas ir eh, šis te pirmatnējais mešs, un to ir vērts aizsargāt ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Eh, paskatīsimies uz eh, to, kāds ir mūsu imports no Brazīlijas. Miljoni tonu sojas, miljoni tonu lielopu gaļas. Uh, Un eh, tas ir mūsu pašu roku darbs, eh, mūsu nepiesātināmā apetīte, kas nodedzina Amazonas mūža mežus. Komisāri Malmstrēma mm, pie mums nenāks un nesniegs paskaidrojumus. Eh, Alis kungs gan atnāca un skaidroja, kāda tad varētu, kādas korekcijas varētu būt mūsu ārējās tirzniecības politikā. Uh, Mm, tā kā šeit pilnīgi noteikti ir uh, pienācis laiks paraudzīties pašiem uz sevi, uh, jāatsakās no gaļas uh, savā uzturā, uh, beigsim ēst dzīvniekus uh, un darīsim to visi kopā šeit Eiropā un noteikti no Merkosūra nolīguma ir jāizstājas. Paldies! Paldies! Evī kundze no frakcijām nepievienojušamies eh, deputātiem. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir paties eh, prieks par eh, jaunāko komisijas ziņojumu, kas apliecina, mūsu uzmanība un vērība ir pievērsta arī pašu patēriņam, arī mūsu importu struktūrai, kas vistiešākajā veidā ietekmē pasaules eh, mežu zudumu. Eh, tas ir tādu vairāku faktoru izraisīts fenomens, un mūsu patēriņš, mūsu apetīte noteikti te ir, ir būtiski, būtiski elementi. Mm, kolēģi nu pat minēja lielopu gaļu, soju, mm, lai šos produktus iegūtu, dažiem šķiet, ka e, vieglākais un ērtākais veids ir e, izcirst mežus. E, un šeit ir jārīkojas konsekventi, daži aicina uz aktīvāku rīcību tirzniecības politikas jomā, citi aicina būt drosmīgākiem, tādiem izlēmīgākiem savās izvēlēs un savā rīcībā. Eh, nu, situācija ir nobriedusi tam, lai mēs paraudzītos arī paši uz sevi, uz savu patēriņu, savu uzturu, uz lielopu gaļas vietu. Tajā uh, Eiropai šai ziņā ir jāpieņem izšķiroši un tālajoši lēmumi. Mums ir būtiski jāsamazina gaļas patēriņš Eiropiešu uzturā. Vēl kas? Eh, noteikti jārunā par eh, sēklām, tādām materiālu, kas eh, tiek ģenētiski modificēts, šie industriālie kultūra augi, par ko runā tikai daži, parlamentāriešu viedoklis te netiek uz, uzklausīts. Bet ir pamats ļoti skarbai kritikai par to, kā lietas tiek darītas. Uh, Eh, šajā jomā. Arī tas eh, netiešā veidā sekmē mežu zudumu pasaulē. Paldies! Pirms turpinām vēlos jūs eh, informēt, Līza priekšlikumā jau to norādīja vakar koordinātoru līmenī. Vairums politisko grupu atbalstīja to, ka taptu tātad likumdošanas iniciatīva tieši mežu zuduma jautājumā. Eh, tagad, eh, kad, kad komisija ir izdarījusi pirmo gājienu, nākusi klajā ar savu ziņojumu, mm, reaģējot uz, uz reālo situāciju, eh, mm, arī mēs nedrīkstam klusēt. Arī mums ir jāsaka savs vārds. Un jau pēc pāris nedēļām Strasbūrā ir iecerēta nākamā koordinātora tikšanās, un tad jau varētu konkrētākas aprises būt ieguvis šis, šis mūsu projekts kuru, kā jau norādīju, eh, vairums politisko grupu eh, tā principiāli ir atbalstījušas. Tātad eh, pāris nedēļu laikā mm, tas jau iegūs konkrētākas aprises. Un, nu, vārds komisijai piecas, nu, varbūt mazliet vairāk minūšu ir jūsu rīcībā, lai komentētu Uh, situāciju, lai reaģētu uz klātsošo viedokļiem. Jā, paldies! Paldies uh, visiem par atbalstu, arī par konstruktīvo kritiku, kas mums tika veltīta. Mēģināšu kaut kā sagrupēt uh, izskanējušos komentārus, pievēršoties situācijai regulatīvajā vidē, par to, ka nepieciešama efektīva ilgtermiņa risinājuma, par uh, um, tirzniecības politikas jomu, par mūsu dzīvesveidu, mūsu uztura izvēlēm. Nu, lūk, šād, šādas tēmas iezīmējas, un tad par tām arī vēlos izteikties. Daudzi norādīja, ka Eiropas Savienībai būtu vērts šeit tīri regulatīvā plāksnē pievērsties tam, ko importējam no noteiktiem pasaules reģioniem, kur šādā veidā izraisām mežu zudumu, mežu izciršanu, un izskanēja arī vairākas tādas no nu, radikālākas, neparastākas idejas. Mm, mm, atbilde ir šāda. Mums nav tādu, tāda gatava idejiska šablona, mm, kā tieši būtu jārīkojas un, un, un ne citādi. Savā ziņojumā mēs pasvītrojam vienu. Mēs izvērtēsim iespējamos soļus regulatīvajā plāksnē. Un priekšstādātāji jūs jau norādījāt, jaunā komisijas priekšsēdētāja eh, arī dzēn jau ir uzstādījusi šo ambīciju latiņu ļoti augstu, mm, vēl netikusi eh, šai, šai amatā nozīmēta, eh, tā kā ir, ir cerības, ka lietas notiks. Bet tik tiešām nedrīkstam rīkoties rīkošanās pēc, mums ir jāsaprot, ko mēs darīsim, kā mēs to darīsim. Uh, un mēs esam veikuši vairākus pētījumus, to starp eh, ekonomisko pamatojumu taisījuši par iespējamo, iespējamo eh, rīcību, iespējamiem eh, leģislatīviem soļiem, mm, piemēram, aplūkojot due diligence, tātad pienācīgas rūpības elementus šajā komerciālajā ķēdē, lai tā bargāk vērstos pret mm, tātad nelegāli izcirstu koksni tās importu. Uh, Uh, nu, tad ir jautājums par uh, to, vai būtu vērts apsvērt uh, nozariskus kādus pasākumus, vai drīzāk pamatota būtu tāda horizontāla rīcība. Un atgriežos pie tā kolēģa, kurš teica, ka šajā zālē esot vairāk mežsaimnieku un mežu speciālistu nekā visā komisijā. Uh, Nu, jā, protams, mēs, mēs labprāt esam gatavi runāt ar, ar visiem, kas ir speciālisti, kas ir nozares zinātāji, bet visam ir jānotiek tiesiski korektā veidā tiekoties ar dalību valstīm, ar atbildīgajām struktūrām, lai būtu skaidri iezīmētas atbildības sfēras, lai tiktu prasīts un uzdots tas, kas ir reāli paveicams, uh, Eh, citādāk visiem mūsu centieniem eh, nebūtu, eh, tie būtu bijuši veltīgi. Tā kā šobrīd, tā teikt, ir visas, visas iespējas, iespējas šeit rīkoties. Eiropā ir iespēja uh, uzdot toni pārējai pasaulē, bet mums tad ne, nedrīkstam vienkārši skandināt lozungus, bet arī mums pašiem ir, ir jāspēj būt konsekventiem, uh, viennozīmīgi slēdzot uh, piekļuvi mūsu tirgumu uh, tādai koksnē, kas uh, ir izcirsta nelegāli, mm, pretlikumīgi, uh, aktīvi izskaust uh, šā, šo praksi. Uh, Eh, tas, ir, eh, tas būtu uzdevums eh, dalību valstīm, reģioniem, pašvaldībām, aktīvi vēršoties pret mežu zudumu, arī infrastruktūru plānojot, apbūvi plānojot, ir, ir, ir mm, jāvēršas pret tādu klaju, prastu koku izciršanu tikai tāpēc, ka, ka, ka ir iecerēts kaut kas, kaut kas grandios koki ir jāstādā, bet arī te nedrīkst pieļaut to, ka vienkārši visi sadodamies rociņās un stādām kokus. Nē, ir jāsaprot, kādas sugas ir vispiemērotākās. Mm, tālāk, tirzniecības joma. Tā noteikti var būtiski ietekmēt meža zudumu, zuduma tempus pasaulē Eh, bet te ir jābūt eh, skaidrai izpratnē par to, kāda ir tiesiskā vide, kā, ko paredz nolīgumi, ko eh, paredz tirzniecīskās vienošanās ar, ar dažādiem pasaules reģioniem. Jā, bet šeit ir, ir iespēja mūs, mums aicināt mūsu partnerus uz dialogu, mēģināt par kaut ko vienoties, ja runājam par Merkosuru, ja šī vienošanās uh, Eh, gala beigās tiks apstiprināta, tad eh, Merkosūra nolīgums tiks nepārprotami un, un, un tā jaudīgi noankurots eh, Parīzes saistību kontekstā. Un tad uh, tur tālāk, ja kaut kādas domstarpības rastos, tad uh, to risināšanas gaita būtu mm, skaidri definēta. Uh, un, un, un uh, Brazīļiem neatliktu nekas cits, kā iekļaut uh, pilsonisko sabiedrību, kā nevalstiskās organizācijas Daži norādīja uz, uz mūsu ambīciju līmeni, ka tas varētu būt augstāks, ka tas esot tāds vai šitāds. Mm, nu, šeit ir izskan arī aicinājumi pilnībā slēgt mūsu tirgu produktiem, kas, kas ir mežas, kas ir koksne, mežastrādes produkti. Nu, tas būtu mm, pārmērīgi mums ir jābūt niansētiem, pragmatiskiem savā pieeja mēs eh, nedrīkstam aizmirst, eh, ka mēs eh, esam dialoga proponenti. Sociālistu partijas pārstāvis īpaši piesauca ilgtermiņa risinājumu nepieciešamību un vienpusēji tādi dramatiski, grandiozi žesti pilnīgi noteikti nebūs tie, tie ilgspējīgākie. Uh, Eh, mēs varam tur kaunināt eh, Brazīliju par mēžu izciršanu, bet jāsaprot, ka viņi savu, savu mūža mežu uzlūko citādāk nekā mēs. Jā, lūdzu, jūs jau, jau tā kā pamazām nopaļoties. Um, paldies! Un eh, tagad otrais komentāru cikls brīvā mikrofona režīmā. Sāksim ar sešiem jautājumiem. Ja atliks mazliet laika, tad būs iespēja uzdot papildu jautājumus. Minūte katram Novākas kundze ETP vārdā. E, esiet sveicināti. Paldies! Es e, šo uh, ziņojumu esmu ļoti uzmanīgi izlasījusi, bet uh, mums Slovenijā aktuālu problēmu tur tā arī neatrādu. Mums piespiedu uh, Pirmkārt, tātad mums tiek dabas katastrofās iznīcināti meži, piemēram, uh, un šīs uh, dabas katastrofas, piemēram, ledājums lietus, ir uh, iznīcinājis lielas meža platības, bet šos postījumus nav iespējams novērst. Tāpat arī uh, Uh, šajos cietušajos mežos tagad izplatās kaitēkļi, un, un kaitēkļi, protams, nepazīst arī robežas. Mums vajadzētu šos uh, kokus izcirst, bet uh, nu, šī problēma nav saņēmusi pietiekamu uzmanību. Uh, thank you. <laughs> uh, I have a comment on a particular measure. Uh, jā, paldies. Mana kārta taču, vai ne? Sorry, I'm deaf in my in one ear. Jā, piedodiet, Veisa, Veisas kundze. Es īsti nesaprotu, ko jūs saprotat ar vārdiem regulatory measures, regulatīvie pasākumi, lai cīnītos ar mežu zaudēšanu. Kāds ta ir, ir šis ta laika apvārsnis? Jūs norādījāt, ka esat veikoši izvērtējumu, analīzi, kas ir jūsu darba pamatā. Mēs e, varam saprast tos kolēģus, kas ir tādi nepacietīgi, grib rīkoties, bet tāpat laikā nedrīkstam būt pārgalvīgi. Mums vēlamies būt konsekventi savā rīcībā un reakcijā, tīpaši pret attīstības valstīm. E, e, šeit nedrīkst tirzniecības nolīgumus padarīt par ķīlniekiem. Uh, kaut kādā mirkļa iespaidā. Ja mūsu ilgtermiņa mērķis ir, ir, ir tiešām pacelt šo, šo ilgspējīgo attīstību visā pasaulē. Tā kā, nu, mani dara mazliet bažīgu tas, ko jūs saprotat šajā kontekstā ar, ar vārdiem reg, regulatory measures. Paldies, e, sociāldemokrātu vārdā nākamā kolēģa, saka Gutelandes kundze. Paldies jums, priekšsēdētāji, paldies Šumaheres kundze. Vispirmām kārtām vēlos sacīt, ka neapšaubāmi ir jādara viss iespējamais, lai mainītos, lai mainītu savu pieeju, kas ir novedusi pie tā, ka meži deg, tiek izcirsti, tiek nodedzināti. Eh, ir jāapsver visas idejas, kas šodien ir izskanējušas, bet tāpat laikā mums ir jādomā par labu, efektīvu, prātīgu mežsaimniecību, kā caur mežsaimniecību mēs varam dot pozitīvu ieguldījumu klimatam, videi, eh, mežus audzējot un lolojot nākamajām paudzēm. Torvalda kungs jau nor, eh, mums ļāva saprast, cik situācija dažādos pasaules nostūros atšķiras mm, attieksmes, izpratnes un uztveres ziņā. Bet eh, vēlos komisijai uzdot kādu, kādu jautājumu. Konkrēti, Kas tiek darīts, lai ES patēriņš, lai ES imports nebūtu tas, kas eh, principā izraisa un dzen eh, mežu izciršanu, mežu zaudēšanu citos pasaules reģionos? Vēlētos dzirdēt kādu konkrētu piemēru, kādu konkrētu ideju. Es nevēlos vispārīgas frāzes, vēlos dzirdēt par konkrētiem risinājumiem. Piedodiet, piedodiet, piedodiet. Es ļoti centos tikt pie vārda pirmajā raundā. Nē, jūsu laiks ir beidzies, saka priekšsētājs. Nākamā kolēģe minūte ir manā rīcībā, saka Dalī kundze. Jautājums, eh, kas ir tieši saistīts ar klimata pārmaiņām. Es eh, labi saprotu, ka komisija te vēl vēlas visu izvērtēt, eh, nesteigties, bet situācija ir izcināma neatliekami. Uh, Eh, komisija runāja par mūsu pašu patēriņu, tā struktūru. Vēlos eh, paraudzīties nedaudz tālāk. Tātad, ja komisija domā par, par, par to, kādi stimuli, pozitīvi un negatīvi ir, ir šī brīža sistēmā, lobarības audzēšanai, eh, enerģijas kultūra audzēšanai, šeit situācija ir tāda, kas arī dzana mm, pozitīvi stimulē mežu zaudēšanu. Uh, Uh, un arī tirzniecības nolīgumi ir tādi, kas um, netieši to sekmē. Eiropas uh, Savienība ir, ir, ir um, klimata rīcības uh, pirmrinieks pasaulē, tā tas ir, bet cik, cik spējīgi mēs esam pie atbildības saukt citas pasaules valstis. Paldies, Hoslinga kungs, zaļo vārdām. Godātie kolēģi nu, varētu, nā, mēs būtu naivi, ja ticētu, ka varēsim pārliecināt Bolsonaro ar argumentiem un uh, viņš pārtrauks šo, uh, šo mežu izciršanu. Nu, ja mēs uh, pārakstām nolīgumu, kur būs 100 tūkstoši tonu vairāk uh, sojas un uh, paredz arī paaugstināt lielopgaļas importu, uh, no Brazīlijas, nu, tad uh, viņš tā arī turpinās rīkoties un nav šajā nolīgumā paredzēts nekādas sankcijas, un tad viss šīs normas par vidas aizsardzību ir uh, bezjēcīgas, nu, Vai tas ir kaut kas šeit saistošs vai nav? Es domāju, ka šeit ir vienkārši tāda uh, zaļināšana šim līgumam bez kāda saistoša spēka. Arī Vācijā meži ir apdraudēti 100 uh, tūkstoši kvadrā metru ir uh, zaudēti uh, pār šīs vasaras sausuma dēļ, un tas apdraud arī visu meža saimniecību kopumā. So what else for the GUE? Vēlas kungs GUE vārdā.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 Šis eh, plašais nolīgums, ko mums ir eh, jāsagatavo, lai aizsargātu mūsu mežus, noteikti būtu iekļaujams Merkurzūra līgumā. Un eh, arī citos nolīgumos to vajadzētu iekļaut. Tas, ka šobrīd desmitiem tūkstošu meža ugunsgrēku plosējās Amazonē, ietekmē arī mūs, bet eh, mēs nedrīkstam pieļaut, ka lauksaimniecības uzņēmumu rīgums pazudinās pasauli. Mums ir jāizveido tāda politika, kas eh, palīdzētu mums cīnīties pret pasaules bojājēju. Tas, ko Junkers pasludināja par vēsturisku tirzniecības nolīgumu, ir tikai vēl viens pierādījums kā genocīdam, tā arī uh, vēlmē iegūt tikai un vienīgi naudu. Mēs zaudēsim. Izslēdziet lūdzu savu mikrofonu, saka prieksēdētājs. Un divi pēdējie jautājumu uzdevēji. Es atvainojos pārējiem deputātiem, kuriem nebūs iespēja izteikt eh, savu viedokli, uzdot jautājumu. Vizikungs no ETP. Es eh, vēlētos uzdot konkrētu jautājumu Tā tad mežu stādīšana. Es vēlētos uzsvērt, ka mēs nestādam mežu, mēs stādam kokus. Un eh, arī Eiropā mēs redzam, kas eh, notiek ar šādiem stādītiem mežiem. Uh, viņu sakņu sistēma nav pietiekami spēcīga, viņus izgāž vējš un koki neīpaši labi aug. Ja mēs e, tiešām vēlamies kaut ko darīt, tad mums ir jāpasargā mūža meži tādā stāvoklī, kā tie ir, jo jaunu stādot e, mēs e, īpaši daudz neko nepanāksim. Mežam ir jābūt ilgtspējīgas reģionālās attīstības vienam no punktiem. Paldies! Bokārdas kundze no S&D grupas lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs! Daudzi jautājumi, par ko es eh, vēlējos runāt, eh, jau ir eh, izskanējuši, bet gribu teikt, ka mums ir uh, paši uh, radām nosacījumus ar savu patēriņu, un uh, tieši tādēļ deg Amazonas meži, uh, jo mēs pērkam šīs preces, bet mums būtu jārunā arī par Merkosūru nolīgumu, bet man ir konkrēts jautājums, kā Eiropas Savienība varētu starptaut politiskā mērogā kopīgiem spēkiem uh, cīnīties par uh, pamat iedzīvotāju tiesībām šajos reģionos. Paldies! Thank you for... Paldies! Paldies eh, pēdējai jautājumu uzdevējai un tagad dod vārdu komisijai. Jums ir eh, maksimāli 5 minūtes, lūdzu. Paldies! Varbūt, eh, ja jūs piekrītat, es došu vārdu manai kolēģei no DigiDefco. Jā, Protams, arī mēs no savas puses vēlētos uzsvērt to, cik svarīgi ir tā saucamie ārējie aspekti. Mēs DEFCO ļoti uzmanīgi skatāmies, kā mēs varam atbalstīt tādas investīcijas un attīstības palīdzību, kas raudzītos ilgspējīgas lauksaimniecības līmenī. Un tajā skaitā arī ilgspējīgas meža pārvaldības, uz ilgspējīgu meža pārvaldību. Eiropa ir sagatavojusi tādas finanšu e, vadlīnijas ESFD, kur ir paredzēts piesaistīt arī privāto finansējumu. Tātad mūsu DG skatās, kādi būtu tie instrumenti, kuri nodrošinātu to, ka investīcijas Eiropā no, no Eiropas un arī no citām valstīm nodrošinātu ilgtspējīgi pārvaldītu lauksaimniecību, bioloģisko lauksaimniecību, jo tādā veidā mēs ceram palīdzēt mūsu partneru valstīm izrauties no aburtāla roka un izvairīties no tām kļūdām, kuras paši pagātnē esam pierāvuši Eiropā bet eh, mums ir nepieciešama likumdošana vai vismaz likumdošanas pārskatīšanas. Eh, sadarbojamies ar mūsu kolēģiem DGNV sadarbojamies cieši, tā tad, ko vēlējos pateikt, tas varbūt būtu tāds kopsavilkums tam, ko darām. Protams, situācija ir pietiekami smaga, jo šobrīd regulas teksts tiek apspriests trialogos padomē un parlamentā. Bet jaunā komisāre paziņojusi, ka tā saucamā zaļā likumdošana varētu attiekties arī uz valstīm ārpus ES, tāpēc eh, mēs arī daudz strādājam pie partnerības jautājumiem. Un tagad dod vārdu kolēdē. Jā, paldies Šantālai. Es um, vēlējos uzteikt ļoti interesantos jautājumus par regulējumu. Un eh, tad sanāk eh, tāda kā, es jau to tā kā teicu, ka mums ir jābūt ļoti konkrētiem noteikumu sagatavo, sagatavošanā. Un izvērtēšanas procesu mēs uzsāksim pēc iespējas ātrāk. Un jūs jau arī skaidri pateicāt, ka šiem eh, likumdošanas pasākumiem būtu jābūt nopietni izvērtētiem bet uh, es nedomāju, ka uh, tiesību akts tiks sagatavots uh, gada laikā jo mēs šobrīd strādājam kā pie ietekmes novērtējuma, tā arī pie tā, lai jaunie likumi būtu pilnīgi noteikti labāk par esošajiem un nepārklātos. Vēlos atgriezties pie jautājuma par tirzniecības nolīgumiem. Tie parādījās vairāk kārts. No mūsu DJ puses var teikt, ka tirzniecības eh, nolīgumu teksti pēdējo gadu laikā ir uzlabojušies, pie tiem ir strādāts. Šobrīd eh, tajos ir iestrādātas normas, kas ir saistošas mūsu partneriem. Uh, varbūt negluži konkrēti uz eh, meža pārvaldību saistoši, bet uz ilgspējīgu vidas pārvaldību saistoši. Un šobrīd jau tiek ierakstīti pāris Parīzes eh, līguma aspekti. Piemēram, ar eh, Brazīliju tur arī varbūt nav gluži ar Parīzi saistīts, bet pilnīgi skaidrs, ka atmežošana ir, meža izciršana ir jāpārtrauc. Tā tad, jā, mēs turpinām strādāt pie tā, ka mums ir nepieciešama tirzniecības nolīguma tādi, kas ļaut, kas dot mūsu rīcībā papildus instrumentus, kā cīnīties pret mežu izzušanu. E, vēl viens e, specifisks moments ir tirzniecības nolīguma efektivitāte, proti ilgtspējīgas attīstības nodaļas šajos e, tirzniecības nolīgumos. Un par to arī mēs pagājušajā nedēļā runājām ar starp dažādiem DG Un eh, visbeidzot, diskusijas starp institūcijām. Eiropas parlaments piedalās šajās institūcijās, pro, šajās sarunās proti, kā tirzniecības līgumos eh, ierakstīt un arī īstenot ilgtspējīgas attīstības eh, pasākumus. Protams, balstoties uz konkrētiem gadījumiem, kurus mēs katru atsevišķi izvērtējam, mēs piedāvājam konkrēts risinājums. Ciešā sadarbībā ar dalību valstīm esam gatavi izvērtēt tirsniecības nolīgumu atsevišķās nodaļas, un vēl vēlējos pateikt, ka sadarbībā ar DG Trade mēs eh, esam gatavi pārskatīt šos nolīgumus. Priekšsēdētājs jāpaldies! Un eh, jā, es. Uh, Mums jau noteikti būs vēl iespēja atgriezties pie šiem diviem tematiem, pie meža izušanas un arī pie tirsniecības līgumiem. Es atvainojos tiem septiņiem deputātiem, kuriem nebija iespēja uzdot jautājumu šajās debatēs, bet, eh, kā jau es teicu, mums laiks bija ierobežots un eh, tie, kuri pārkāpa divu minūšu un vienas minūtes atvēlēto jautājumu uzdošanas laiku, tad arī citiem varbūt neizdevās uzdot. Paldies, paldies komisijai. Tā ir pirmā viedokļa apmaiņa par meža izzušanu šajā sasaukumā. Pilnīgi noteikti ne pēdējā. Un eh, ņemot vērā šā stratēģiskā jautājumu aktualitāti, mēs šīs sarunas turpināsim. Bet tagad eh, burtiski pāris minūšu pauze, un tad eh, ķersimies klāt nākamajiem darba kārtības punktiem.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 Je suis ravi d'accueillir. Euh, es eh, esmu ļoti priecīgs eh, mūsu vidū sveikt Petišenē kungu, kurš ir klimata ģenerāla direktorāta priekšsēdētājs, un mums būs eh, pirmā viedokļa apmaiņa ar Petrišenē kungu, tātad konkrēti runāsim par klimata izmaiņām. Protams, pieminot komisijas jau paveikto, bet, protams, ņemot vērā arī paziņojumu, ku, ar kuru nāca klajā komisijas prieksēdētāji, ko nozīmē šī zaļā vienošanās, kā mēs panāksim Eiropas Savienības klimata klimatam izvildotos mērķus, tātad līdz 30. gadam e, sasniegt 50% ilgspējīgu enerģijas resursu avotus un, protams, arī e, citus mērķus. Uh, Un tagad uh, uzklausīsim, ko tad komisija jau ir paveikusi, varbūt paraudzīsimies arī uz uh, nākotni. Un tagad eh, dodu vārdu jums 10-15 minūtes, un pēc tam mums būs uh, viedokļa apmaiņa. Deputāti varēs uzdot jautājumus, un pēc tam būs arī tātad. Um, mums būs iespēja uzdot jautājumus. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs, es izteikšos angļu valodā. Labrīt visiem! Labrīt! Paldies par šo iespēju uzstāties jūsu komitejā. Uh, jaunajā sasaukumā, un es e, atvainojos, ka Kaņets kungs nevarēja ierasties e, uz šo uzklausīšanu jūsu komitejā, jo viņš atrodas izbraukuma sēdē. Es e, vēlētos uzsvert četrus aspektus. Vispirms, pavisam īsi atgādināt, ko esam paveikuši pēdējo piecu gadu laikā. Otrakārt, pēc iespējas vairāk pakavēties pie tā, kāda šobrīd ir sarežģītā situācija. Tātad situācija ir sarežģīta, un ko mēs ar to darīsim un pasāksim nākamajā sasaukumā. Trešais. Tas, ko iepriekšējā sasaukumā esam paveikuši, tam ir ilgspējīgas, ilglaicīgas sekas, cits starpā arī likumdošanā, un visbeidzot ceturtais, kas notiek ārpus Eiropas Savienības robežām, proti, kā mēs darbojamies starptautiskajā plānā. Vispirms, komisija ir pilnībā izpildījusi savus nospraustos mērķus iepriekšējā sasaukumā. Mēs eh, Iepriekšējā sasaukuma NV komitejā radām ļoti ambiciozu sadarbības partneri un ļoti veiksmīgu sadarbības partneri. Uh, Arī patiesībā padome ir eh, sasparojusies un dodas pareizajā virzienā un trialogos un arī pēc trialoga sarunās eh, mēs esam panākuši daudz, eh, esam smagi strādājuši un rezultāts ir vērtējams ļoti pozitīvi. Visiem jau ir skaidrs, ka pasauli nebeidzas ar iepriekšējā sasaukuma beigām un darbs turpinās bet eh, šodien droši var apgalvot, ka mums ir visa nepieciešamā eh, likumdošanas eh, artilērija, lai sasniegtu līdz 30. gadam izvirzītos vidas mērķus. Patiesībā mums ir vēl vairāk. Ja mēs pilnībā un patiesi un korekti izpildīsim likumdošanā ierakstīto, tad mums noteikti izdosies sasniegt 45% samazinājumu un vēl. Uh, Šī likumdošana rada pamatu mugurkaulu, bez kurā turpmāks darbs vispār nebūtu iespējams jo ir tāds būtisks kvalitatīvs leciens likumdošanas ziņā, salīdzinot ar tiem mērķiem, kādi likumdošanā bija ierakstīti 20. gadam sasniegšanai. Līdz ar to mūsu spēja kaut ko sasniegt, balstoties uz patreizējo likumdošanu, ir būtiski pieaugusi. ITS arī to visu tā kā iekļauj, bet e, tirgus stabilitātes reforma tiks uzsākta šodien, bet eh, reformas turpinājums būs nākamajā gadā. Un tomēr jau 18. gada eh, otrajā pusē ļoti būtiski pieauga oglekļa cenas. Vēsturiski, kā jūs zināt, ETS bija ļoti zemas, bet šobrīd tirgus ir apjēdzis, kas notiek tirgus apjēdz, ka reformas notiks, ka reformas notiks pakāpeniski, bet neizbēgami. Līdz ar to cena pieauga ne tikai būtiski, bet eh, patiesībā arī tirzniecības apjomi ir pieauguši, ETS ir, tirzniecības apjomi ir pieauguši, un tādējādi var apgalvot, ka mēs to, ko vēlējāmies pasniegt, sasniegt, pateikt um, sektoram, ka um, mēs likumdošanu pieņemsim un lai viņi sāk rosīties. Tas ir ļoti svarīgi. Protams, turēsim īkšķus, lai šī tendence turpinātos, bet eh, šobrīd šķiet, ka tā arī būs. Kāpēc es uzsveru vēl un vēlreiz šo momentu? Tāpēc, ka bez mūsu īstenotajām reformām eh, nebūtu vispār iespējams eh, pat iedomāties Fondera Lajenas kundzes izvirzītos mērķus, bet šobrīd jau tie ir pat sasniegā, sasniedzami. Līdz ar to mēs kvalitatīvi izmaiņot likumdošanu esam pavirzījušies soli pretim gaišākai nākotnē, ja vēlaties. Šobrīd eh, likumdošanā ir daudz niansētāk ierakstīts dalību valstīm izdarāmais. Pirmo reizi mēs esam izveidojuši tādu likumdošanu, kas ar zemes izmantošanu ietver arī meža nozari, CO2 standarti auto, pasažieru automašīnām un vieglajām smagajām mašīnām ir būtiski uh, pastriktināti, un uh, arī smagajām mašīnām standarti ir jau daudz striktāki. Bet uh, tas tikai atspoguļo realitāti, un es domāju, ka ir tikai un vienīgi adekvāti cerēt un apgalvot, ka arī tirgus pats virzīsies pretim tīrām automašīnām. Jo iespējams, ka tirgum pasakot, kāds ir laika grafiks un laika ter termiņi, tirgus pats sāks kustēties. Pretējā gadījumā komisija ir gatava pieņemt tādus mērus un jaunus standartus, kas ražotājiem liks rosīties naskāk. Arī šajā likumdošā iespējams, ka mums nav jāgaida līdz 30. gadam, lai redzētu, kāda ir tendence un vai tā iet pareizajā virzienā. Nē, mēs likumdošanu pārskatīsim un izvērtēsim ātrāk. Tas bija par 30. gada pakotni. Un nav jau šeit jāatkārto, ka. Uh, padome, komisija, dalība valstis, parlaments visās šajos līmenos eh, diskusijas par to, vai 40% slieksnis ir pietiekams, vai 45% ir pietiekams, debats jau var būt bezgalīgas, bet mēs esam spēruši būtisku soli pretim labākai komunicēšanai pagājušā gada novembrī ar mērķi līdz 50. gadam. Tā tad oglekļa neutralitāte līdz šā gadsimta vidum. Tas ir būtisks politisks sasniegums, ārkārtīgi ambiciozs mērķis, bet vēl svarīgāk ir tas, ka tas iekļauj visu mūsu likumdošanas darbību iepriekš. Jo tas, ko mēs esam darījuši pirms tam, visas politikas ļauj mums sasniegt šo mērķi. Un šobrīd tas ir jā ieliek tādā ietvarā, ka e, mēs darbojoties šobrīd veidojam pamatu nākotnē. Tātad 50. gada mērķis balstās e, stratēģijā, tātad 50. gada mērķis e, var tik sasniegts tikai tad, ja mēs sāksim strādāt jau šodien. Uh, Protams, šis mērķis vēl nav savienības mērķis, tas ir tikai komisijas priekšlikums. Bet jūnija Eiropas, Eiropa doma varbūt negluži tā apņēmās visas, un tomēr 24 dalību valsts no 28 ir par šādu mērķi, un 4 dalību valstis, kuras eh, vēlas vairāk laika politiskajām iekšdebatēm. Un tam ir nepieciešams e, šīs valsts varbūt ir, varbūt baidās, ka tās nesasniegs šo mērķi, jo tām ir nepieciešama modernizācija ekonomikā. Cits moments, e, kas komisiju priecēja, ir tāds, ka pērn novembrī mēs e, Vēlējāmies, lai process būtu pēc iespējas atklātāks un atvērtāks. Intensīvas debatas it visās dalību valstīs mēs to gribējām. Komisija tā kā mudināja un veicināja šādas atklātas debatas, bet uh, Šobrīd eh, var teikt, ka ikvienā dalību valstī debatas eh, notika ne tikai parlamentā, valdībā, bet eh, reģionos pilsoniskā sabiedrība iekļāvās debats bija ļoti plašas. Un mēs tieši to tā arī vēlējāmies, jo tāda mēroga mērķis, kas ietekmēs visu mūsu sabiedrību, mums ir nepieciešams ļoti labs sazemējums visā sabiedrībā, lai turpmākos trīs gadu desmitus mēs visi strādātu roku rokā. Tā tad, jā, vēl viena lieta, ko piemirsu, tas ir par inovācijām runājot, un tas ir pārvaldības regulējums. Nacionālie enerģijas un klimata plāni. Tas nav tikai un vienīgi birokrātisks mikslis. Process skaidri parāda, ka ir ļoti svarīgi, lai, ja mēs vispār vēlamies sasniegt šos mērķus, ka ir jābūt šiem plāniem. Jo savienībai visticamākais šie 20. gada plānu izpildē situācija dalību valstīs ir stipri dažāda. Un uh, Daudziem par pārsteigumu izrādījās tas, ka e, problēmas dažās dalību valstīs bija tādas, kur neviens tās nevarēja iedomāties. Šobrīd statistika rāda, ka e, statistika parādījās ļoti vēlu un 20. gada mērķis mums neizdosies sasniegt. Šobrīd ikvienā dalību valstī ir ļoti nopietni plāni, plānos e, ir e, atšķirības, Es zinu, ka jūs vakar par šiem plāniem runājāt ar Diti Jorgensenu par energoefektivitāti, un eh, šajos plānos šis energoefektivitātes nepilnības eh, mums, protams, nepatīk, bet tās nav dramatiskas. Nav tā, ka mēs esam gaismas gadu attālumā mūsu mērķu sasniegšanā. Un galvenais 19. Eh, gads Līdz 30. gadam ir desmit gadi. Līdz ar to šis instruments ir ļoti svarīgs, eh, lai mēs eh, tā kā problēmas eh, izvērtētu un nesasteigtu kaut ko pēdējā brīdī. Tātad, kur mēs esam šobrīd? Kā jau es teicu, situācija ir komisijas ierēģiem pietiekami kutelīga, jo jaunā komisija vēl nav izveidota. Es e, pat nezinu, kurš būs komisārs. Tā tad, nē, es, es tiešām nezinu. Es tiešām nezinu, es e, nemānos. Un e, patiesībā ir pārsteidzoši, cik maz ir bauma par to, kurš būs vidas komisārs, bet joks pie malas. Ir, protams, lietas, kuras ir skaidrs un balstoties uz Vanderlējas kundzes vadlīnijām, skaidrs ir tas, ka jaunā komisija jau strādās uz patreizējās likumdošanas īstenošanu un ļoti nāski. Un tas šķiet ir kaut kas jauns. Tā tad likumdošanas īstenošana un arī likumdošanas pieņemšana, ja būs nepieciešams, būs aša. Šajās eh, politikas vadlīnijās pilnīgi skaidri parādās tas, ka mūsu ekonomiskā un politiskā situācija ir būtiski mainījusies kopš iepriekšējās komisijas darbā stāšanās, tātad 14. gada jo tad eh, Eiropa padomu pieņēma pēdējās savas rekomendācijas un komisija sāka savu darbu. Un eh, sekas tam ir tādas, eh, ka ekonomiskā analīze ir nedaudz eh, nokavējusies. Tā tad pirms diviem un mēs galvenokārt vēlējāmies pieņemt adekvātu likumdošanu, tagad mēs vēlamies adekvāti izvērtēt, ka, ko tas ekonomijai ir devis. Un vadlīnijas izvirzi jautājumus mums ir jā, jāizvērtē ekonomiskie dati, jāizvērtē pēc iespējas ātrāk, bet eh, šim novērtējumam, izvērtējumam ir jābūt pēc iespējas eh, tādam iekļaujošākam un eh, pārskatāmākam. 18. gadā parādījās mērķis, ka līdz 30. gadam mūsu mērķi būtu jāsasniedz, bet um, ir vairāk aspekti, pie kuriem esam strādājuši ļoti intensīvi pēdējo gadu gaitā. Un iespējams, ka šeit būtu vērts paraudzīties atpakaļ, ko tad esam panākuši. Fonderlainas kundze vēlējās izveidot arī ilgspējīgu investīciju plānu, bet pēdējo daudzu gadu eh, vētījums rāda, ka būtiskākais ir tas, lai Eiropā pēdē, e, turpmāko desmit gadu laikā būtu investoru interese. Tas arī ir būtiskākais. Mēs e, šobrīd strādājam pie labāku investīciju instrumentu izveides. Mēs vēlamies, lai par klimatu tiktu runāts vai ikvienā Eiropas budžeta postenī un kategorijā lai nākamie budžeti būtu pilnīgā, pilnībā atbilstīgi parlamenta līgumiem, un esmu gatavs strādāt kā komisijā sadarbībā ar parlamentu, lai mēs tiešām uzsvērtu nozīmīgumu. Mēs um, esam ļoti daudz paveikuši ilglaicīga finansē, ilgtspējīga in, e, finansējuma nodrošināšanā, lai visi investori zinātu, kur tad viņi investē un vai investē, vai produkts, kurā viņi investē, ir ilgtspējīgs vai nē. Iespējams, ka ar laiku tas viss mainīsies. E, mēs jau nedzīvojam perfektā pasaulē, bet šobrīd mums ir pietiekami daudz rīku, lai jau agrīn sagatavot rīcības plānu. 13. Eh, gadā mēs pieņēmām adaptācijas stratēģiju. Started... Mēs eh, sākām no situācijas, ka daudzās dalību valstīs šī eh, pielāgošanās pasākumi tika ignorēti. Bet tagad jau 28. praktiski šie plāni eksistē. Uh, un uh, ir arī dažāda, tiek ņemts vērā zinātnieku atzinumi, ir arī reģionālie un pilsētu plāni, un tagad jāvē, jāvērzās uz priekšu, ir jauna, nepieciešama jauna adaptācijas stratēģija. Un, protams, mēs nevēlamies pārmērīgi visu regulēt, bet mēs daudz ko varam izdarīt, piemēram, uh, mēs domājam par Eiropā finansētu investīciju izvērtēšanu attiecībā pret uh, klimata uh, ietekmi, un mēs varam arī, arī investoriem šādus plānus uh, rosināt, izstrādāt. Protams, uh, tie ir arī vietēji jautājumi, bet mēs varam izmantot pieejamās zināšanas, ieteikumus, norādījumus par to, kādi būvā uh, standarti uh, radītu uh, labāku noturību pret uh, klimatu pārmaiņām. Uh, Un tā tad eh, mums ir jāpievēršas šādai um, eh, pielāgošanās eh, stratēģijai. Trešais punkts - īstenošana. Tā tad uh, ir skaidrs, ka vieno, uh, ir svarīgi īstenot to, par ko esam vienojušies piecos uh, gados. Ja tiesību akti netiek atbilstoši īstenot, tad uh, ir uh, ilūzija domāt par uh, tālējošākiem mērķiem. Un uh, priekšsādātāja Fonda Lajena ļoti pareizi ir likus akcentu uz īstenošanas uh, stratēģiju, tātad mums ir uh, jāpārliecina daudzas iesaistošā, interesētās puses arī uh, Uh, klima, uh, Parīzes vienošanās sakarā, bet ir arī skaidrs, ka uh, mūsu partneri necentīsies īstenot tikpat tālējošas mērķus kā mēs, ja mēs nespēsim pierādīt, ka tas viss spēj darboties. Un tādēļ uh, Mēs tikai tad varēsim ietekmēt starptautisko situāciju, varēsim izveidot tādu ekonomisko un sabiedrības modeli, kas ir arvien tīrāks un gal galā kļūs klimat neitrāls un tāpat kā varam nodrošināt labklājību visiem un tikai tad mēs spēsim pārliecināt mūsu partnerus arī uh, Eh, tik tālās valstīs kā Ķīnā, un tikai tad eh, viņi arī varēs no mums mācīties un gribēs to darīt. Paldies par šo pirmo pārskatu, par pašreizējo situāciju un par nākotnes perspektīvām, domājot par eh, nākamo komisiju. Tagad sāksim. Vispirms jautājums uzdos koordinātori, katram divas minūtes, CTP Pēters Līza. Jā, paldies, paldies, ģenerāla direktora kungs. Jā, mēs atbalstām Fonderlajenas kundzes uh, teikto, ka mums ir nepieciešams aktīvāk iestāties par klimata um, pārmaiņu apkarošanu. Martā mēs pieņemam saistošus mērķus attiecībā uz klimata pārmaiņu neutralitāti un mēs vēlamies arī iesaistīt uh, cilvēkus, saglabāt darba vietas un ir ļoti svarīgi, kā to norādīja ģenerāldirektora kungs, ja mēs vēlamies rādīt uh, paraugu pasaulē, tad mums ir jāsaglabā rūpniecība un darba vietas Eiropā. Tikai tad mums citi sekā, sekos. Tātad šī likumdošana, jā, ir svarīgs jautājums. Dažas dalībvalsts ir nolēmušas atteikties no ogļu izmantošanas. Enerģijas ražošanai dažas valsts to gatavojas darīt. Tas jāņem vērā ETS sistēmā attiecībā uz Eiropas Savienības mērķiem. Mūsu Ursula von der Leyen arī runāja par aviācijas jomu un arī šeit būtu DGMUV skaidri jānorāda, kāda ir komisijas nostāja. Nu, vakar uh, šī uh, ģenerāla direktorāta pārstāvs mūs tā īsti nepārliecināja. Un nevaram teikt arī, ka Kozējā ir uh, nodrošinājis liels panākums. Tātad. Tā ir eh, jārunā ne tikai par pārējais, bet par inovāciju fondu, lai, piemēram, arī eh, tērauda ražotāji varētu piemēroties, un tas būtu skaidrs signāls tam, ka mēs varam saskaņot eh, rūpniecības un interesi ar klimata pārmaiņu apkarošanas pasākumiem. Sociāldemokrātu vārdā uzstājas Gudlands kundze. Paldies, Čienīkungs, ka jūs esat pie mums uh, ieradies šodien un tiešām apliecināt, ka Eiropa veic soļus, lai samanātu emisijas, lai pārietu uz ilgtspējīgākiem enerģijas avotiem, bet ar to vien nepietiek. Mēs zinām, ka pašreizējie centieni nenodrošina Parīzes mērķu īstenošanu un arī nenodrošina uh, klīma, klimata neutralitātes sasniegšanu 2050. gadā. Tādēļ mēs, mums ir liels cerības saistībā ar jauno komisiju un arī parlamenta uh, pievērst uzmanību tam, ka Ursula fonda Lajena klimātu nosauc kā vienu no prioritātēm šim mandātam. Uh, Eiropa ir jānostāda uz pareizām sliedēm klimata jautājumos, tas jādara ļoti efektīvi. Un viens no labākajiem risinājumiem ir nodrošināt to, lai Eiropas ETS atbilstoši darbotos. Tas ir efektīvākais veids, kā Eiropas Sanība var samazināt izmešus. Un gribu jautāt, vai ir paredzēt Jūsi komisija palielināt katra gada eh, kredītu rezerves, lai izņemtu šo certifikātus no tirgus un uh, kad gribētu jautāt, kad kuģniecības nozara tiks iekļauta ETS. Tāpat par sloga pārdales regulu. Ja komisija ir paredzējusi samazināt elastību, kas šobrīd pastāv, jo mēs zinām, ka dalību valstis to izmanto, bet tas nenāk par labu klimatam. Un jūs tāpat pieminējāt ekonomisko analīzi, kas tiek gatavota, kad varēsim saņemt rezultātus. Protams, es ceru, ka tas nekavēs uh, mūsu uh, rīcību. Paldies par šiem ļoti konkrētiem jautājumiem. Riņū grupas vārdā Stefanoka kungs. Pār, man ir tas gods runāt kolēģa Nilsa Tor, Torvalda vārdā un es klausoties šeit dzirdēju kognitīvu disonanci pirms uh, vasaras atvaļinājumu teicām, ka izvirzām uh, tālus mērķus emisiju klimata aizsardzības jomā, bet pēc tam konstatējam, ka padome samazina finansējumu šo mērķu sasniegšanai, un patiesībā mēs ar grūtībām varam izpildīt šo 20% mērķi. Tāda pati kognitīva disonance izskan arī attiecībās ar dalību valstīm. Un es gribētu jautāt, kā varam noteikt tālējošākus eh, emisiju samazināšanas mērķus dalību valstīm. Nu, šeit ir jautājums eh, pat būtībā ar konstitucionālu raksturu, jo, nu, nevar būt uh, runa par uh, tādu uh, labās gribas koalīciju, kā teiksim ASV Kalifornijā ir vieni mērķi, vidē citos štatos citi mērķi. Mums ir jābūt vienotiem mērķiem, vienotai stratēģijai. Mm, paldies, Mišel. Blosu. Paldies, ka esat sapratuši to, ka jārīkojas aktīvāk klimata jomā. Tagad ir jauni ievēlēts parlaments, ir jauna klimata paudze, kas iziet ielās un saka, ka mums ir jārīkojas un mūsu, uz mūsu pleciem gulstas milzīga atbildība piecu gadu laikā nodrošināt uh, to, ka tiek sasniegts mērķis 1,5%, un tad tas tikai ir nedaudz vairāk kā 60% garantija, ka šī pasaule nesakarsīs un nekļūs uh, dzīvošanai nederīga. 2030. gada mērķis ir jāpadara stingrāks, pat ar 55% nepietiek pašreizējie ja klimata plāni pat nebalstās uz šiem mērķiem, un šeit uh, ir liels iztrūkums šajomā. Ko komisija paredzējas darīt līdz gada beigām, lai palīdzētu dalību valstīm šo iztrūkumu likvidēt, uh, veikt aktīvākus pasākumus, un vai komisija gatava noteikt saistošus mērķus dalību valstīm, ja tās nespēja uh, izdarīt to, kas nepieciešams dzirdēju jūsu pārdomas par to, ko vēl varētu darīt papildus. Es gribētu dzirdēt, ko jūs domājat par klimata likumdošanu. Mums ir 2030. gada stratēģija jāieraksta saistošā tiesību aktā. Un jādomā par to, lai viss tiktu pakļauts klim, Parīzes vienošanās izpildēji un arī eh, vai tiks veikts eh, starposmu izvērtējums 2023. gadā, bet daudz pasākumu sāksies tikai 2021. gadā. Jāsaka, katrs mēnesis ir svarīgs, lai eh, samazinātu oglekļa emisijas, vai varam jau tagad uh, grozīt ETS noteikumus un iekļaut jaunu oglekļa cenu so no representative for ID. ID eh, pārstāv zālē nav. Pāriesim pie EKR, Vandrākungs. Paldies priekšsēdētāja EKR eh, grupa Eh, šeit ir pārstāvēt. Mēs esam konservatīvie pārstāvi ne tikai jauniešus, bet arī vecākās paudzes vēlētājs. Ja vēlaties sasniegt tālējošus mērķus, tad ir nepieciešama motivācija, burkāni, par to esam daudz dzirdējuši, bet ir nepieciešams arī nūjas, un par tām tik daudz šeit netika runāts. Un es gribētu runāt par vienu no trim dokumentiem, kas ir jāapspriež ar līrisku nosaukumu eh, demokrātiska eh, lēmuma pieņemšana klimata un enerģijas politikā Eiropas Savienībā, un šeit ir runa par nodokļiem. Nu, eh, tas reālām noteik, nosaukumām būtu jābūt kā sagraut Eiropas Savienību pagātnē. Uh, dalī, integrācija notika uh, uz nodrošinot priekšrocības, ietaupījumus, sveicot sadarbību plašākā mērogā, un tādēļ mana valsts iestājās Eiropas Savienībā 15, pirms 15 gadiem, nu tagad uh, tiek izmantot šī pārējas klauzula, un uh, lai ieviestu vairākumu balsojumu uh, nodokļu jomā, tā skaitā attiecībā uz oglekļa nodokli. Nu, tas viss novedīs pie dramatiska cenu pieauguma gan apkurei, gan uh, apgaismošanai, transportam budžetam, un uh, runa ir par daudz ko vairāk nekā tērādrūpniecība vai uh, jūras transports. Būtībā tas ir aicinājums dzelzenās vēstēs starp tiem cilvēkiem iziet ielās visās Eiropas galvaspilsētās. Un uh, būtībā, lai veiktu šeit aprakstītos pasākumus, būtu milzīgi jāpārdala līdzekļi, tā būtu zaļā revolūcija. Nu, tas man kaut ko atgādina no manas valsts pagātnes, bet to es nevēlos vēlreiz piedzīvot. Maiks Valas no zaļo, no goe grupas. komisija ziņojumā par nacionālajiem enerģijas klimatu plāniem ir teikts, ka jāatbalsta infrastruktūras projektu ieviešanu, lai visām valstīm būtu, visiem reģioniem būtu pieejami sašķirinātās dabas gāzes termināļi. Mēs zinām, ka šī gāze tiek iegūta frekinga uh, rezultātā. Uh, un būtībā šis fosilais kurināmais ir vēl kaitīgāks par uh, oglēm, domājot par emisijām un dzīves ciklu. Žāns Klots Junkers ir teicis prezidentam Trumpam, ka Eiropas uh, Savienība ir gatava trīskārt palielināt šīs netīrās fosilās degvielas patēriņu Nu, kā tas saskar ar, saskan ar efektīviem pasākumiem, lai novērstu klimata haosu, īrijā arī tiek īstenots šāds projekts. Šeit it kā runa par sabiedrības kopīgām interesēm, bet tas jau nāk tikai šīs attiecīgās nozares interesēm par labu. Man jautājums komisijai, kas ir svarīgāks komisijas skatījumā? Nodrošināt pap papildus pēļņu uh, Vācijas automobīļu industrijai vai arī nodrošināt uh, uh, to, ka uz pasaules dzīvība var pastāvēt arī turpmāk un kāds labums Eiropai importēt frekinga rezultātā iegūts ošķidrināto gāzi no Amerikas. Kāds ir ceļš uz priekšu? Vai ir ID, pā, ID pārstāvis zālē? Nē. Yeah. The answers for, from the commission. Tagad uh, vēršos pie komisijas, iespēja atbildēt uz šiem jautājumiem 7 līdz 8 minūtes. Jā, nu, uh, Tas ir tāds iz, tiešām izaicinājums, bet darīšu visu, ko spēšu, saka komisijas pārstāvs. Tātad gribu atgādināt. Komisija ļoti skaidri ir norādījis, ka vienīgais, kā varam panākt iedarbīgu klimata stratēģiju, ir panākt, lai tā būtu arī ekonomiskā stratēģija tajā pašā laikā. Mēs nevaram īstenot Eiropā reformas, jo šīs reformas nenodrošina vienlaicīgi arī labklājību. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama padziļinātā modernizācija. Mēs uh, sākam milzīgu investīciju ciklu uh, Uh, ražošanas uh, instrumentos, un tagad ir jāpieņem lēmums, vai īstenot investīcijas parastā veidā, izmantojot fosīlo kurināmo, vai investēt jaunās tehnoloģijās, kas padarīs mūsu ekonomiku tīru. Un ja atbild uz šo jautājumu netiks sniegta, tad arī mūsu klimata politika nedarbosies. Mēs darīsim, protams, uh, nepieciešamas lietas, bet nenotiks Eiropas dekarmonizācija, eh, un tad eh, tādu dekarbonizāciju neveiks arī neviens cits pasaulē. Mums ir jāparāda, ka tas viss ir iespējams, nesagraujot ekonomiku. Un eh, tas, tā ir komisijas pamatnostādne. No tā, ko esmu dzirdējis gan šajā zālē, gan padomē, uh, varu secināt, ka ir iespējams panākt vienprātību šajā jautājumā Eiropā. Ete. Es šeit arī tik uzdot vairāk jautājumu, pret, konkrēti jautājumu par ETS. E Diemžēl, ja es tagad paustu savu personisko viedokli, tad es jūs maldinātu, varbūt. Es uh, Mēs nevaram pavirzīties uz priekšējā jautājumā, neveicot ekonomisko analīzi, jo iepriekšējā analīze jau ir piecus gadus veca. Un eh, tas prasa tomēr noteiktu laiku. Protams, tas nebūs bezgalīgi ilgs process, bet, eh, nu, uh, no sākuma, kad saņemām uzdevumu to visu veikt, mums uh, apmēram gadu bija jāveic visaptveroša analīze, un uh, tas uh, būs arī pamats likumdošanas priekšlikumiem. Ir runa ne tikai par to, lai padarītu stingrāku šo sistēmu, par tirgus rezervi, bet arī par uh, ja, atļauju skaita ierobežojumu katru gadu. Iespējams, ka mums būs jāmaina ETS pirms uh, reāli, uh, e, reāli ietekme būs uh, konstatējama bet mums ir nepieciešama analīze, ticams hipotēzes par to, kā tas viss var vai nevar darboties. Iespējams, notiks ETS uh, darbības uh, pagarinā, uh, paplašināšana, tika pie, pieminēta kuģniecība, būvniecība, citas jomas, bet tas nozīmē, ka būtu jāatsakās no slogu pārdales regulas, bet to mēs visu izvērtēsim. Bet mums ir jāizvērtē arī ietekme sekas. Ja šies nozares tiks iekļautas ETS, tad vienīgais atbildīgais par uh, emisiju samazināšanu būs ETS, nevis dalību valstis. Vai abas šīs atbildības iespējams apvienot, nezinām, nesam to vēl analizējuši bet nebūtu saprātīgi mums eh, iesniegt likumdevējiem priekšlikumus, eh, tiesību aktiem, ja mēs nezinām, par ko patiesībā ir runa. Mums ir nepieciešams veikt atbilstošu analīzi, ja runājam par tik tālējošiem mērķiem, mēs nevaram arī izvairīties no uh, konsultācijām ar sabiedrību. Mēs gribam, lai visi mūs atbalstītu, bet to nevar tā automātiski prasīt. Nu, visi šie e, daudzie jautājumi, vai darīsim to, to un vēl kaut ko, nu, šobrīd šajā pārējais laikā varu sacīt tikai to, ka nāksim klajā ar priekšlikumu jaunajai komisijai veikt plašu ekonomisko uh, pamatojumu uh, par visiem saimnieciskajiem aspektiem, cik ātri vien iespējams. Nu, tātad šīs tā zaļās pārējas un jauninājuma fonds, tas tā liktenis ir atkarīgs no daudzgadu finanšu schēmas. Šeit neko nevaru jums vairāk vēstīt. Ceru, ceru, ka vēl šogad DFS tiks apstiprināta un paredzēs līdzekļus šim fondam. Ja ne, tad nāksies līdzekļus meklēt kaut kur citur. Bet eh, uzskatām, ka tik tiešām šai daudzgadu finanšu schēma ir jābūt šādam fondam. Varu tikai dalīties savā, savos personīgajos ieskatos. Bez līdzekļiem šādas, šādu pozitīvu pārmaiņu sekmēšanai, tehnoloģiju atbalstam, uh, mēs principā būsim tikai muti dzēsējuši par visām šīm, šīm, šīm pārmaiņām, kas nepieciešamas, par mūsu ambīcijām, tā, lai šīs pārmaiņas būtu taisnīgas un godīgas un iekļaujošas pret visiem. Par budžetu, par naudu runājot, Nu, nezinu, vai šeit varam runāt par kognitīvu disonanci komisijā. Komisija savu priekšlikumu sagatavoja ņemot vērā šī brīža eh, aktualitātes, Brexita draudus un eh, klausoties, par ko spriež arī padome, eh, nu, tad tur drīzāk izkristalizē šī pretruna, šī disonance starp iedomāto un to, kas reāli notiek. Uh, šiem plāniem, cerībām un, un, un, un to, kam reāli ir pieejami līdzekļi. Ceram, ka mm, tiešām gala beigās daudzgadu finanšu schēma būs tāda, kas neliks vilties. NECP. Tā mērķis un būtība ir ļaut un dalībvalstīm rīkoties un dot iespēju tām rīkoties. NECP eh, eh, ir uzbūvēti tā, ka tād, ja dalībvalsts nerīkojas tādu vai citādu iemeslu dēļ, tie ir, tie ir gal galā leģislatīvi akti, kas ir jāizteno, tād, eh, tātad ne, ne, nerīkošanās gadījumā komisija spērs turpmākus soļus. Mēs uzskatām, ka Tas būtu daudz efektīvāk un viss notiktu raitāk, ja dalībvalstis eh, būtu aktīvas, izlēmīgas. Mēs esam gatavi dalībvalstis atbalstīt visos iespējamos veidos, konsultēt. Šie plāni tiešām dalībvalstu gadījumā būs ļoti individuāli, bet ir svarīgi, lai tie būtu. Uh, īrijā, īrijā, piemēram, ir, ir, ir procesi aizvirzījušies stipri tālāk salīdzinot ar, ar, ar citām valstīm. Šāds klimata rīcības plāns ir apstiprināts Nīderlandē, es tā esmu dzirdējis, Vācijā tāds tiek gatavots. Nu, vai kopsumā tie būs adekvāti, atbilstoši šīm sākotnēji izvirzītajām ambīciju līmenim, to neņemos spriest. Bet ir virzība. Eh, jautājums par šo eh, oglekļa zemāko cenu, par šo slieksni, eh, šobrīd neko nevaru te piebilst. Bet būs, būs analīzē to noteikti aplūkosim. Un šis, šī analīze noteikti tiks arī publiski izdota, un par to varēs ik viens izteikties. Un ņemot vērā to, ka laika nav daudz, vēl par nodokļu politikas jomas risinājumiem Komisija noteikti eh, nevēlas sagraut Eiropas Savienību par gāzi. Būsim nopietni. Pasaule tuvākajā laikā turpinās darboties pateicoties fosilajiem kurināmajiem un fosilajai degvielai. Jautājums ir par to, kuru uh, degvielu mēs izvēlēsimies šodien, rīt pēc 20 gadiem un kas būs pēc tam. Tāpēc ir būtiski fiksēt šos eh, starpmērķus, uz kādiem virzāmies vairāku desmitgažu skatījumā. Mēs varam sacīt gāzes industrijai, jā, labi, tuvākās desmitgades, uh, lai tā būtu gāze, bet uz 2050. Eh, gadu pārējiem tikai un vienīgi uz atjaunojumiem energoresursiem. Nevaru šobrīd sacīt, ka simtprocentīgi tas viss izgāzīsies, nevaru sacīt, ka um, simtprocentīgi tas izdosies, bet uz to uh, mums ir jāiet ilgākā termiņā. Uh, kāds šis konkrēti tehniskais risinājums būs? Uh, bezoglekļa gāze, gāze, kurai tiek noņemts šis, šī oglekļa komponente. Uh, Mm, jebkurā gadījumā mums ir jāiet uz šo gandrīz simtprocentīgu bezoglekļa enerģētiku, tīru uh, transportu, tādu zemes lietojuma nozari, kas uh, absorbē uh, tās, uh, tos izmešus, ko rāda cilvēka saimnieciskā darbība. Paldies! Paldies! Nākamais, uh, otrais jautājumu aplis dalī, kundze, minūte jūsu rīcībām. Liels paldies priekšsēdētāji. Paldies par šo iespēju. Vēlos pievērsties mm, tam, kas izskanēja nu pat pār uh, transporta un ēku saimniecības uh, eh, sektoru pievienošanos ETS. Šādas iz, idejas izskanē, ir izskanējušas jau pirms pieciem gadiem. Nesmu pārliecināta, ka tas rezultēsies ar, ar kādu sekmīgu rezultātu. Mēs nevaram šīs nozars salīdzināt, uh, piemēram, ar cementa industriju, ar tērauda industriju. Mm, tās ir īpatnējas ar savām specifiskām iezīmēm un vajadzībām. Un mans jautājums komisijai ir šāds. Uh, nepārsteigsimies, uh, neiecelsim transportu un, un mājokļu saimniecību ETS-ā. Tas var izrādīties mm, pārsteidzīgi. Nav Uh, vērtējumu, nav prognožu par to, kādai būtu jābūt oglekļa cenai šajās nozarēs. Turklāt ir vairāk pētījumi, kas brīdina, ka ETS uh, cenas mm, varētu šādā veidā kļu, sasniegt astronomiskus līmeņus un transports apstātos. Tāpēc uh, drīzāk ir nepieciešami tādi mērķētāki, precīzāki instrumenti uh, atsevišķu nozaru vai apakšnozaru griezumos, griezumā. Uh, tādā veidā mūs pavirzot tuvāk nospraustajam mērķim. Paldies! Arēnas eh, kundze S un D vārdā. Atgādinu, ka no ETP papildu runātājs nav pieteicies, bet nu Arēnas kundze. Jā, Petri Čolī kundze, paties eh, prieks, ka esat mūsu vidū. Es ar jums iepriekšējā eh, sasākumā jau esmu sadarbojusies. Eh, nu, šeit eh, ir vairāki apsvērumi. Eh, runa ir arī par industriju, par, par ražošanas šo te aizbēgšanu, aizplūšanu no Eiropas, m, mm, ko izraisa šī te, šo te oglekļa mazināšanas centieni. Jā, mums ir jādomā par savu patēriņu, par saviem izmešiem, bet vai jūs domājat par to, kā noturēt Eiropā arī industriālo saimniecisko darbību? Mm, kā neiešaut eh, sev kājā principā. Un eh, Mirjamā jau eh, minēja, nu patās tērauda industrija, cementa industrija. Nu, arī šajās industrijās ir iespējama tāda zaļināšana, zaļas pārmaiņas, tik vien tas, ka mūsu lielie uzņēmumi uh, izvēlas neinvestēt, uh, lai mainītos uh, Un jautājums ir šāds, kā mēs varam šīm nozarēm palīdzēt, kā mēs varam tās stimulēt uz zaļām pārmaiņām. E, ja runājam par tēraudu, tad e, Ķīna, Ķīna šeit e, konkurē ar mums ļoti agresīvā, negodīgā veidā. Un nu, drīzāk būtu jāraugās, ko šādā starptautiskā tirzniecības plāksnē ir iespējams panākt. Paldies! Eh, Spirākī kundze ETP eh, vārdā. Jā, priekšsēdētāji, ir būtiski saprast, ka komisija negrasās tuvākajā laikā taisīt vaļā, vērt vaļā ETS. Jautājums tad tādā gadījumā tāds, vai esat gatavi piedāvāt konkrētus pasākumus tērauda un uh, cementa nozarei, it īpaši domājot par to, kā noturēt mūsu konkurētspēju, mūsu ražošanu, lai tā neaizbēgtu. Un varbūt caur uh, nodokļu politiku mm, to kaut kā panākt. Paldies, uh, Paris uh, kungs no zaļajiem. Kundze. Paulasa kundze. Jā, paldies. Viena lieta nav īsti skaidra šķiet kolēģiem. Mums ir jāoperē ar zinātniskiem faktiem. Eh, klimata ziņā esam ārkārtas situācijā, un ārkārtas situācijā ir jārīkojas ārkārtēji. Uh, vai jūsu saimniecisko apsvērumu analīze e, aplūko arī to katastrofālo kaitējumu, ko nodarīs neatgriezeniskas klimata pārmaiņas - plūdi, sausums, e, ugunsgrēki. E, tas noteikti radīs daudz lielākas izmaksas un zaudējumus nekā pārmaiņas un pielāgošanās cilvēkiem visā pasaulē, eh, kas, kas eh, cīnīsies par izdzīvošanu, būs eh, viena alga smalkas vācu automašīnas, viņi tās nevarēs atļauties. Mm, un klimata pārmaiņu temps un intensitāte arvien tikai pieaugs. Jūsu ģenerāldirektorāts šai ziņā ir izšķirošā pozīcijā. Uh, Eh, un jautājums ir tāds, vai jūs, eh, jūsu rīcībā ir pietiekami cilvēka resursi. Eh, nu, fantastiski rekā zaļie vēlas, lai, lai, lai komisijai mm, tik nodrošinātu papildu resursi. Nākamā kolēģe, Rivazī kundze. Paldies, paldies, ģenerāldirektora kungs. Pretēji tam, ko apgalvo daži kolēģi Eh, klimata un enerģētikas likuma eh, vīde ir, ir eh, Eiropas no nu, tāds īpašais trumpis, ar ko mēs izceļamies uz pārējā pasaules fona. Un tas, tas dara, dara mums godu, tas, tas mums patīk, bet lieta tāda, ka mēs esam nosprauduši mērķus, uzdevumus, Eh, tie varbūt nav tik, eh, nav tik eh, diži, kā, kā tas izrietētu no COP21, bet tas tomēr ir kaut kas. Un mani drīzāk interesētu mm, jūsu skatījums uz nākamo gadu. Kuras valstis, vai jums ir informācija par to, kuras valstis vilcinās, kuras nav uzdevumu augstumos? Un Tāpat arī uh, skaidrs ir tas, ka nepieciešama Eiropā ir metāna stratēģija. Tā ir uh, viena no, no tām e, topa augšgala siltumnīca efekta gāzēm. Uh, uh, jūs tāpat arī runājat par ekonomiskām analīzēm. Uh, Daži, daži šeit runā par konkrētiem energoresursiem, par gāzi kā tādu, sašķidrināto gāzi, citi par slānekļa gāzi. Uh, Nu šeit, eh, šeit trūks tādas viendabīgas pieejas šo dažādo energoresursu lomā. Paldies. Nākamais kolēģis Koka, Kokaļa kungs. Paldies. Nu, tik tiešām sākas tāda izšķirošā fāze un ir pazīmes, kas priecē vēlos runāt par subsīdijām fosilajiem kurināmajiem, tā izmantošanai, eh, kuras eh, ir, eh, kuras nedrīkst turpināties dažādas nodokļu atlaides, nodokļu brīvdienas, tas bremzē progresu, mm, ra, raida aplamu signālu tirgumu, liekot tiem domāt, ka viss jau ir kārtībā, ka var turpināt pa vecam neieviest jaunus risinājumus, mm, trūkst atbalsta ogļu reģioniem, kuriem būtu jāpamostas un jārīkojas aktīvāk. Nafta uh, ir un paliek nu, tas, tas, tas zelta, zelta standarts uh, pasaules enerģētikā ar, ar visu infrastruktūru. Uh, mūsuprāt, manuprāt, būtu pienācis laiks uh, vienkārši izbeigt, uh, izsniegt uh, licences jauniem naftas industrijas kādiem objektiem. Jā, paldies. Tā tad bija izskanēja jautājums arī šķiet par aviāciju, par, par klimata tiesībām, regulējumu. Šeit mm, nedomāju, ka tik īsā laikā mm, spēsit sniegt izsmeļošu atbildi. Noteikti šajā, šajā jaunajā zaļajā uh, zaļajā darījumā mm, par to tiks sīk un smalki diskutēts. Vakar Kristīna Lagārda bija šai pat, šai pat ēkā, tikās ar, ar ekonu kolēģiem, un es tā dzirdēju, ka liela daļa jautājumu, piektā daļa, mm, tādā vai citādā veidā skāra klimatu, klimata apsvērumus, un, un Lagārdas kundzes sniegtās atbildes bija tādas tiešām priecējošas un cerīgas. Uh, Um, tā kā ir, ir pamats, kā uzskatīt, ka komisija, institūcijas uh, strādās citādāk, daudz, daudz lielākā, tādā fundamentālākā veidā, mērā uh, rēķināsies ar klimata apsvērumiem. Um, nu, lūk, Izskanē, ir izskanējis otrais jautājumu rauns. Vārds jums, Petra, Petričonis kungs, atbildēm. Paldies, Ali, Ali kundze. Pilnībā jums piekrītu. Mums ir jāskatās, kādi būs iegūmi no tā, ja mēs iekļautu transportu un ēkas ETS-ā. Vai tas ir tā vērts? Vai tam ir jēga? Es šodien nevaru neko sacīt nākamā komisijas sasaukuma vārdā. Varu tikai dalīties savās personīgajās pārdomās. Nu, varbūt uh, nākamais komisārs mani uzklausīs, rēķināsies ar maniem ieteikumiem, varbūt nē. Jebkurā gadījumā, ja nu mēs šādi rīkotos, uh, tad iekļautu transportu ETS-ā, tad uh, tas nedrīkstētu nozīmēt standartu pazī, pazemināšanu kādu, uh, tātad standartu uh, tādu liberalizāciju. Es uzskatu, un arī mani kolēģi uzskata, ka nav iespējams kaut kā aizstāt uh, to, ko šobrīd jau darām ceļu autotransporta nozarē ar iekļaušanu ETS. Uh, nozarē ir nepieciešama dekarbonizācija uh, pašā par sevi uh, pēc būtības, nevis uh, kaut kā tā fiktīvi to, to, to panākot caur kaut kādiem manevriem uh, citur. Stratēģija, ko esam pieņēmuši autotransporta nozare, ir stratēģija, kuras īstenošanai jāturpinās pašai par sevi un pēc būtības. Un raudzīsimies, raudzīsimies, kas notiks ar standartiem nākamajā gadā, kā tas ietekmēs arī standartus, kas jau zīmējas uz 30. gadu. Bet skaidrs ir tas, ka jau tagad, jau tagad uh, mūsu prasības ir, ir atbalsojušās, uh, ražotāji, noza, industrija jau reaģē uz mūsu uh, prasībām. Arēnas kundze, nu nevaru sniegt jums tādu pilnīgu un, un izsmeļošu atbildi. Nu, mēs visi esam kaut kādā mērā eh, līdzvaininieki, savulaik esam bijuši pretējās ierakuma pusēs, bet galu beigās visi sēžam vienā laivā. Jā, par to ir vērts uh, domāt. Šobrīd uh, situācija diezgan tāda omulīga. Um, nu, kad, kad uh, uzrēķinām to, kā, kāds ir mūsu veikums, kā, kāda ir oglekļa izlaide, kā, kāds ir patēriņš, izskatās diezgan labi. Mēs neimportējam daudz vairāk oglekļa mm, relatīvi. Mēs uh, eksportējam zemu oglekļa produktus. Nu, tādos lielos vilcienos izskatās tā. Kaut arī, protams, ir izņēmumi, īpašas situācijas, bet to ir labi apzināties. Nodokļi. Nu, šeit divas lietas. Nu, ja kāda nodokļu aiztikšana vai, vai, vai apsvēršana atdursies pret uh, politiskiem apsvērumiem. Komisijas priekšsādātāja, uh, e, nākamā priekšsādātāja ir skaidri izteikusies, viņa nāks klajā ar priekšlikumu par šo robežas uh, Uh, nodokli. Nu, es nezinu, kas no tā sanāks. Uh, tas, tas dažreiz ir, ir, ir uh, rosināts, bet, bet nekas no tā nav sanācis. Nu, jautājums ir par gribu, par motivāciju ļoti lielā mērā. Cik lielu risku esam gatavi uzņemties, kaut ko tādu piedāvājot? To lai lemj politiķi komisija, priekšsēdētāji to ir pieteikusi. Var jau būt, ka viņi pārdomās, kas to lai zina, bet uh, kaut kāds priekšlikums šai sakarā noteikti būs. Tāpat arī tīri vispārīgi uzskatu. Kaut arī nav pieņemts nekāds politisks uh, lēmums līdz šim, būs mums jālemj agri vai vēlu par vides nodok nodokļiem, uh, par uh, oglekļa nodokļiem, jo uh, vienkārši nespēja darboties oglekļa tirgus, ja nav uh, nodokļu nodevu mehānisms. Ļoti daudz, ko te var darīt. Subsīdijas fosilām kurināmajam. Pilnīgi noteikti šeit var rīkoties. Es savā karjerā labi apzinos Mm, tas, eh, to, cik eh, grūti un smagi ir šajā jomā panākt kādas pārmaiņas, bet tas būs jādara. Saruna noteikti būs nākamajā eh, komisijas kolēģijā, par to noteikti tiks runāts. Es un citi kolēģi noteikti šo jautājumu aktualizēsim. Um, Dažreiz eh, to nosaka kaut kādi tīri saimnieciski apsvērumi, kāpēc kāds jautājums kļūst aktuālāks, citreiz, eh, citreiz kādi, kādi taisnīguma, tāda vienlīdzības, tāda principiāla apsvēruma, eh, kamdēļ kaut kas tiek, tiek aktualizēts. Uh, klimata pārmaiņu radītais posts, kaitējums, jā, to noteikti ņemsim vērā mūsu aprēķinos un, un apsvērumos. Politiski katrā ziņā. Politiski ir absolūti skaidrs, ka ir vērts rīkoties, ir pamats rīcībai. Un mm, Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai šos datus apkopotu, kvantificētu. Tas noteikti ir ļoti, ļoti uh, smags darbs, un tieši tāpēc sadarbojamies ar apdrošināšanas industriju, kuras rīcībā ir zināmi skaitļi, kaut arī viņi paši mums norāda, nu tas ir eh, LS, LS darbs šeit kaut ko kvantificēt un prognozēt, lai varētu spriest par, par, par to kaitējumu, ko nodara tieši, tieši klimata kādi, kādi apstākļi, klimata pārmaiņas. Stratēģiskās vērtības pārvaldība es piekrītu. Manuprāt, tas ir viens no labākajiem likumdošanas aktiem, un es to varu teikt pilnīgi skaidri, jo es to varu teikt atklāti, jo es pie tā nestrādāju, līdz ar to es nesitu pats sev uz preci un nespūdrinu pats savas spalvas, bet eh, pilnīgi noteikti tas būs eh, tāds spēcīgs spēku sakopojums, lai to īstenotu, jo prezidenta vēlas klimatu iekļaut eh, Eiropas pusgadā. Un plānojot ar strateģiskajiem plānu veidotājiem kopā ar īstenotājiem un visās citās plānošanas stadijās, kurā strādājam ar dalību valstīm, uh, Tas ir svarīgi. Protams, ir svarīgi izprast, ko mēs darām, kurp ejam, kāpēc vispār plānojam. Tā tad eh, nākamais eh, oglu, ogļu reģioni un eh, godīga pārēja uz bezogļu. Uh, Un šeit eh, finansējums eh, ir eh, tātad pieregulējuma un pārējas, globālās pārē, pārējas instruments ir ārkārtīgi svarīgs budžetā. Budžets šeit ir izšķirīgs. Mums ir jāsaprot, ka kohēzijas politika, vai tā būtu Eiropas līmenī, nacionālā līmenī, tā ir domāta, lai cilvēkus ekonomiski neilgtspējīgās nozarēs pārceltu uz citām. Bet cilvēkiem ir jāsaprot, kāpēc mēs viņus kaut kur pār, pārnesam. Piemēram, ja viņi sāk strādāt nozarē, kas pēc desmit gadiem izrādīsies klimata nedroša, klimata eh, caurlaidīga, tad eh, tas jau neko nedos. Mums ir jāsaprot tie reģioni, kuri ir riska zonā un jādomā ilglaicīgi klimata riska reģioni un klimata jutīgie reģioni, ko mēs viņiem piedāvājam, ko mēs sakam cilvēkiem, kurp mēs ejam. Ja mēs tiešām cilvēkiem sakam, nē, ir jāmaina darbs, tad mums ir jāpasaka, kāpēc. Pie tam ir jāstrādā pāri eh, dažādiem budžeta kategorijām un dažādām, eh, dažādām nozarēm. Tā tad e, nafta un piesaistītie aktīvi. Es nezinu, kas notiks, ja mums nebūs tradicionālajām degvielām e, alternatīvas. Tikai tad, ja mēs radā, radīsim alternatīvas degvielas, alternatīvajām degvielām iespējas izdzīvot un rasties, tikai tā mēs varēsim tikt vaļā no naftas un eh, gāzes. Vai tas ir iespējams, es nezinu, bet, nu, tas būs eh, izcili, ja mums tas izdotos. Klimata likums. Uh, ultima, tātad galējais mērķis ir klimata neutralitāte, oglekļa neutralitāte vai 30. gada mērķus sasniegsim, redzēsim, kāda būs šie mērķi. Priekšsēdētāja ir teikusi 50% vai izdosies sasniegt 55, redzēsim. Tas eh, būs politisks lēmums, un es nevaru šobrīd neko jums pateikt, bet eh, pilnīgi noteikti par to tiks runāts Un vai šobrīd jau būtu svarīgi pieņemt likumu, saistošu likumu 30. gadam redzēsim, bet par 50. gadu būs, ir jārunā. Un svarīgi ir saprast, ka mums visiem kopā ir jāstrādā, ko grib likumdevēji, cik tas būs ekonomiski izdevīgi, cik tas būs godīgi sadalīt klimata izmaiņu nastu starp dalību valstīm, ko nozīmē šī godprātīgā un eh, godīgā pārēja, lai visi taptu iesaistīti, visi iesaistīti iedzīvotāji. Un eh, ir ļoti svarīgi tādus eh, saukļus pārvērst reāli izpildāmos mērķos. Redzēsim, ko tad šis klimata likums nesīs. Man jebkurā gadījumā ir ļoti grūti runāt niansētākā tikai šādos vispārējos teikumos un vispārējās frāz, frāzēs, bet es tiešām neko sīkāk nevaru pateikt. Jau kas, kurp es došos dziļāk, būs spekulācijas vai personīgi spriedelējumi, bet nopietni jau tas nebūs ilgspējīgs, ilgspējīgs finansējums un saiknes ar dažādām eh, budžeta kategorijām, ko tad Fonderlajens eh, kundze ir teikusi. Prezidents Junkers runājot par energos savienību un ilgspējīgu stratēģiju, viņš ir vēlējies doties tālāk, bet birokrātiskais process rit tādā tempā, kādā nu rit un jaunā prezidenta ir apgalvojusi, ka tā padarīs tieši šos aspektus par sava mandāta prioritāti. Redzēsim, eh, cik ātri darbosies birokrātiskā mašinērija. Jūs eh, noteikti dzirdējāt Olivier Garso. Ilgspējīgs finansējuma plāns. Līdz ar to eh, paveikts jau ir ārkārtīgi daudz, Un bez šī pamata darba, tātad politiskās vadlīnijas, tās jau nerodās tukšā vietā, tās jau nenokrīt, tās nenāk kā zibens no skaidrām debesīm. E, tas balstās uz jau iepriekšējiem pieņemtajiem likumiem un strādājam tālāk. Aviācijas joma. Es nedomāju, ka aviācija ir vissasāpējušākā problēma, e, jo mums šobrīd vēl nav pieejams e, oglekļa neitrāla avio degvielas, mēs vēl nevaram piedāvāt eh, saules paneļu veselas lidmašīnu flotes, tas vēl nav iespējams. Un tā ir problēma. Šobrīd tiešām tā ir problēma, ka mums ir ETS darbojās aviācijas nozarē, bet eh, ir nepieciešams eh, no aviācijas nozares, tātad aviācijas nozarei šobrīd eh, nav pieejami adekvāti līdzekļi un rīki, kā atteikties no tradicionālajām degvielām. Un apvārsnes Eiropai par to runā, jo aviācijai šobrīd viņi, protams, ir uzlabojuši uh, mašīnu plūdlīnijas un samazinājuši svaru un tā tālāk un tā joprojām, bet no degvielas atteikties vēl nevar. Un e, tās varbūt ir diskusijas arī ar manu kolēģi. Mums ir tāda aviācijas nozara, Eh, kura sastopas ar reālu problēmu, un tā ir sekojoša. Mums eh, nav šobrīd reālu iespēju alternatīvai degvielai piedāvāt viņiem alternatīvu enerģijas avotu, un tā ir milzīga problēma. Yeah, this, uh... Paldies, saka prieksēdētājs, paldies par šo ļoti niansēto analīzi. Mēs pieskārāmies vasarai virknai tematu un uh, Protams, eh, saglabāsim šos jautājumus mūsu darba kārtībā arī turpmāk, un ar lielu nepacietību gaidām komisāru uzklausīšanas. Tad jau tas viss tiks detalizētāk izvērtīts. Paldies! Tagad atkal vienu minūti pauze, un tad es nākšu klajā ar priekšsēdētāju paziņojumiem pirms pēdējās šodien paredzētās uzklausīšanas. Okay, so we are going to start. Labi, kolēģi, lūdzu, turpināsim. Turpināsim, kā jau es teicu, viena minūte precīzi ir pagājusi. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Un tagad eh, prieksēdētāji paziņojumi par eh, koordinatoru sanāksmē 22. jūlijā pieņemtajiem lēmumiem. Koordi koordinatoru ieteikumi ir visiem izsūtīti ēpastos. Ja neviens neko neiebilst, tad esam šīs rekomendācijas un koordinatoru ieteikumus apstiprinājuši. Un koordinatoru sanāksmes eh, vakardien notikušajā sēdē lēmumi tiks jums visiem izsūtīti drusku vēlāk. Bet eh, vēlējos jau uzreiz uzsvērt vairā, vairākus punktus, kas izskanēja vakardienas sanāksmē, tātad eh, šie te koordinatori ieteikumi. Jo vēlos, lai jūs jau saulēcīgi zinātu, kādas ir mūsu eh, politiskās iestrādnes, kā arī procedūrālie vektori. Pirmais. Uh, pēc eh, viedokļa apmaiņas, kas mums bija par Korsija vakar, vairums grupu lēma, ka ir nepieciešamas papildus iniciatīvas un sagatavosim vēstuli, kur nosūtīsim vienu komisijai un vienu padomēji. Jo vakar komisija ir pieņēmusi savu uh, komunikē par Korsiju, bet uh, padome 20. septembrī tiekoties lems par Korsiju. Un tad eh, grupas eh, vēlējās nosūtīt eh, vēstuli, izsakot savas bažas par ETS aviācijas jomā. Un Korsija tā tad ek, specifiski runā par ETS aviācijas jomā. Uh, Tādējādi mēs ar šo vēstuli vēlamies izdarīt zināmu spiedienu ne tikai uz komisiju, bet arī uz padomi. Un e, nešaubieties, es jūs informēšu, kas tad notiks un kāda būs secinājuma pēc 20. septembrī padomē lēmnā. Un jūlijā mēs e, vēlējāmies uzklausīt komisāru par Merkuzūru. Un atbilde bija nē. Tātad eh, Malmstrēms kundze nevēlējās ierasties, bet nevis tāpēc, ka viņa nevēlējās, viņai vienkārši nav laika. Un, eh, un Merkozūra, protams, par to ir jādiskutē ar tirzniecības komisāru pirms, eh, tātad pirms kaut kas tiek lēmts, un tāpēc mēs. Uh, Nosūtījām vēl vienu vēstuli, uzsvarot to, cik augsti politiskajā darba kārtībā tiek prioritēts šis jautājums diskusijas ar Malmstrēmas kundzi. Un trešais - mutiskie, rakstiskie jautājumi, kas tiek sagatavoti komisāru uzklausīšanai. Mēs vienmēr sagatavojam rakstiskus jautājumus, protams, tiešraiti, tiešsaist, tātad tiešajā, jo tie ir mutiski jautājumi, bet mums ir jāsagatavo tie rakstiski. Un tad mums ir jāvienojas komitejā, un tad mēs vienojāmies, kādi tad būs šie um, muktiskie, um, rakstiskie jautājumi. Un mums ir nepieciešama jūsu piekrišana, lai šo lomu uzņemtos koordinatori, jo tāda ir ierastā praksita visās komitejās. Uh, Ja neviens neiebilst, tad tā esam lēmuši, un koordinatori pavisam drīz sagatavos un savā starpā vienosies par šiem komisāriem uzdot, uzdodamajiem mutiskai, eh, rakstiskajiem jautājumiem. Ar to arī beigšu. Tās arī būtu trīs eh, rekomendācijas, trīs ieteikumi, kas izkristalizējās vakardienas koordinatoru sanāksmē vēl būs rekomendācijas par mežu izzušanu, bet tagad esam nonākuši līdz pēdējam viedokļu apmaiņas punktam. Un tas ir 19. gada vides pasākumu kopuma īstenošanas pārskats jo, kā jau izskanēja iepriekšējās uzklausīšanās, nepietiek tikai un vienīgi izvirzīt mērķus, pieņemt labus likumus, ir nepieciešams arī izvērtēt, kā tie darbojās. Un tāpēc pirmo reizi mēs šobrīd uzklausīsim komisiju, kā tad klimata jomā pieņemtie likumi un vidas aizsardzībā pieņemtie darbojās. Un pirmais uzklausīsim komisiju. Vēlos dot vārdu misteram Šurbanu Dordeo. 10-15 minūtes prezentācija Jūs iepazīstināsiet ar savu pārskatu. Paldies, eh, prieksēdētāji kungs! Arī es eh, vēlētos pateikties eh, šīs komitejas deputātiem, ka jūs atvēlat laiku diskusijām par vides likumdošanas īstenošanas pārskatu. Šis ir otrais, otrais rauns, ja pareizā sakot, otro reizi komisijas sagatavo vides likumdošanas īstenošanas e, izvērtējumu. Šā gada aprīlī šo izvērtējumu apstiprināja komisāra kolēģija un vēlētos vērst jūsu uzmanību uz to, ka raugoties e, šīs komitejas mājaslapā, es pamanīju, e, protams, jūsu komitejai dokumentāciju sagatavo sekretariāts, bet es saprotu, ka horizontālā komisijas komunikē ir nopublicēts jūsu um, komitejā, bet būtu svarīgi arī redzēt uh, valstīm specifiskos ziņojumus, jo eksistē dažādi vektori, cik lielā mērā Eiropas uh, dalību valstis īsteno likumdošanu. Mēs arī esam tā politiski paraudzījušies uz situāciju ikvienā dalību valstī, dažādās nozarēs. Ūdens, atkrituma apsaimniekošana, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, gaisa tīrība, vides likumdošana, mēs to visu esam ņēmuši vērā. E, vakar jūsu vidū uzstājās, e, pirms kāda brīža jums uzstājās klimata ģenerāla direktorāta priekšsēdētāja. Jūs e, jau esat tikušies ar veselu virkni citu komisijas ierēģu klimata jautājumām, bet tagad ir svarīgi savērt kopā vides politiku ar klimata politiku, jo daudzos jautājumos šīs abas nozars pārklājas no likumdošanas viedokļa raugoties. Nu un pēdējais ne tikai Eiropas Savienības līmenī, bet arī dalību valstu līmenī ir jāīsteno starptautiskas klimata vienošanās. Jā, ļoti interesanti, ko jūs eh, sakiet, bet mēs vēlētos eh, vairāk dzirdēt jūsu prezentācijā tieši dalību valsts situācijas. Jā, protams, priekšsēdētāja kungs turpina komisijas pārstāvis, es to darīšu, jā, paldies. Tātad, kā jau teicu, otro reizi komisija ir sagatavojusi šādu pārskatu Un kāds tad bija nolūks šādas, šāda pārskata veikšanai? Iepriekšējais runātājs jau teica, ka ir svarīgi ne tikai pieņemt likumus, ir svarīgi, tātad likumi ir svarīgi kā iedzīvotājiem, tā arī ekonomikas spēlētājiem, bet uh, Eiropas Savienības uh, labajai slavai ir svarīgi šos likumus arī īstenot, tā tad ir jābūt mērķiem. Tiem mērķiem, kurus eh, parlaments sadarbībā ar padomi ir pieņēmuši. Iespējams, ka likumi pieņemti pirms 10, 15 gadiem vēl joprojām nav pilnībā nesuši savus rezultātus, un veicot šādu pārskatu, tādu ļoti koncentrētu secinājumu kopumu, mēs šajos secinājumos kā parlamentam, tā arī dalību valstīm un galvenokārt lēmumu pieņēmējiem un politiķiem Eiropas Savienībā mēs piedāvājam politiskāku skatījumu. Pie tām eh, tas nenozīmē, ka šis politiskais skatījums ir tāds kolaterāls. Nē, tas ir tāds kā sava veida jumta skatījums, eh, gaisa balonā paceļoties skatījums uz to, kas tad īsti notiek šajā likumdošanas mežā. Un, eh, protams, arī interesanti raudzīties, kā dažādas direktīvas tiek īstenotas, bet šajos atsevišķajos ziņojumos mēs nerunājam konkrēti par situāciju katrā dalību valstī, bet mēs skatāmies uz situāciju kopumā konkrētā nozarē, varbūt izgaismojot dažādas dalību valstis. Divās pēdējās šī horizontālā komunikē lapas pusēs eh, izkristalizējis, ka Eiropas Savienības likumdošana ir visambiciozākā pa pasaulē, un arī panākts ir daudz. Mūsu krāna ūdens ir dzeramā ūdens kvalitāte vai ikvienā pilsētā un lauka apdzīvotās teritorijās. Mums ir ļoti augsta ūdens kvalitāte. Uh, Mēs esam ļoti daudz panākuši aprites ekonomikas ceļā. Pagājuši gadu jūs atceraties, tika aizliegts vienreizē izmantojamo plastmasas eh, ražojumu izmantošana, bet um, šajos valstīm specifiskajos ziņojumos eh, izgaismojas, ka eh, izaicinājumu vēl ir daudz joprojām, piemēram, svarīga ir atkritumu pārstrāde. Piecas valstis jau ir izpildījušas atkritumu pārstrādes mērķus, eh, kuri tika izvirzīti izpildē līdz nākamajam gadam. Tomēr 14 dalību valstis šos mērķus nu nekāda nespēs izpildēt, izpildīt. Un eh, redzēsim, kas tad notiks pēc gada. Redzēsim, vai pusē no, dalī, no Eiropas Savienības dalību valstu, proti manas pieminētajās 14, tas izdosies. Par eh, gaisa kvalitāti runājot, 18 dalību valstīs joprojām ir paaugstināts eh, N dažādu slāpekļu oksīdu saturs gaisā. Eh, tas pats līdzīga situācija ir arī ar īpaši sīkajām daļiņām, tā, nanodaļiņām. Vairumam eh, dalību valstu arī ir eh, jāīsteno Natura 2000 teritoriju eh, no, nospraušana un pārvaldība. Un patiesībā nav neviena dalība valsts, kura būtu pilnībā pabeigusi Natura 2000 tīkla izveidu un pārvaldību. Un tagad nav skaidrs, ko tad tā īsti darīt. Vēl jau vairāk ir skumīgi raudzīties uz patreizējo situāciju gaisa kvalitātē, jo lielajās pilsētās situācija ir īpaši dramatiska. Pirms 50 gadiem tika pieņemts likums vai vadlīnijas tīram gaisam, bet eh, tas nedarbojas. Un tagad cita tēma. Uh, um, kanalizācijas ūdeņi apdzīvotajās vietās puse no dalību valstīm ar to netiek tā īsti galā. Tam ir nepieciešams lielas investīcijas, un um, pārskatā parādās, ka ir pieejams finansējums, lai to sakārtotu. Un tagad nonāku pie otrā iemesla, kas šajā vidas likumdošanas īstenošanas pārskatā izgaismojās. Uh, Tātad eh, pirmais, kā jau es teicu, ir nepieciešams politiski sintētisks skatījums, un eh, otrs eh, ir nepieciešams stiprināt atbalstu no komisijas puses dalību valstīm. Mēs šo informāciju izmantojam arī strādājot Eiropas pusgadietvaros, bet ne tikai. Tāpat arī strādājot un sagatavojot eh, dalību valstīm struktūru fondu izmantošanas programmu eh, nākamajā daudzgadu finanšu plānojumā. Un trešais iemesls, kādēļ mēs sagatavojam šo vides eh, likumdošanas īstenošanas pārskatu, ir tas, ka kā pamācīt dalību valstis, piemēram, tā izgaismot eh, dalību valstu vides ministriem, jā, jums ir tāda un tāda problēma. Un eh, tas varbūt ir saistīts arī ar citu problēmu kopumu, un tad komisija jums eh, norādot, ka jūs problēmu, ja jūs to nerisināsiet tagad, tad pēc gada diviem tiks eh, ierosināta soda sankcija procedūra. Tātad mēs dalību valsti brīdinam, ka tādā un tādā jomā ir problēma. Godātie deputāti, godātais prieksēdētāji kungs, es eh, vēlētos uzsvērt, ka Eiropas Savienības līmenī pieņemts likumdošanas akts vai izstrādātas vadlīnijas, tās e, jau nedarbosies, ja mēs piemērosim tikai stības metodi. Mums e, ir jādarbojas arī kā pareģiem, mums ir jāredz uz priekšu, jādarbojas kā tādiem laika pareģiem un pie tā jau mēs strādājam ar 28 dalību valstīm. Mums ir bijuši eh, divpusēji dialogi ar it visām, un tomēr es eh, ļoti augstu vērtētu to, ja arī parlaments no sava plaukta mēģinātu ietekmēt padomi, skaidri pasakot, kad ir nepieciešams ciešāks eh, dialogs starp Eiropas komisiju un dalību valstīm. Jo īstenošana nav tikai tāds birokrātijas uh, jautājums, uh, kad tas nonāk uh, vides padomes darba kārtībā, tātad, kad ir pabeigta likumdošanas sadaļa, tad ministri iziet ārā no zāles, sāk zvanīt mobiliem telefoniem, bet tad nāk uh, viņu vietā ģenerāldirektori un citi augstu līmeņu ierēģi, un tā tas ir divās tri, trešdaļās dalību valstu, kad tiek uh, tāpat laikā šis um, uh, Uh, izpildes izvērtējums ir ļoti politisks jautājums, jo tas ir svarīgi mūsu uh, likumu izpildēju un lai mēs piepildītu pilsoņu cerības. Un tagad es nonāku pie savas uzrunas uh, noslēguma. Mēs gribētu arī dzirdēt uh, komit komitejas un parlamenta viedokli par virkni jautājumu, kas iekļauti komisijas horizontālajā paziņojumā, un vissvarīgākais, atļaujiet man to uzsvērt, priekšsēdētāji kungs ir šāds. Pat ja mēs uh, nu, mēs nevaram simtprocenti īstenot gaisa, ūdens, vides uh, likumdošanas aktus, ja citās uh, politikas jomās spēkā esošie tiesību akti nav saskaņoti ar vides uh, saistībām. Teiksim, es domāju šeit vidi, transportu, lauksaimniecību, rūpniecības politiku ja tās nav saskaņots ar vidas politiku, nu, tas nenozīmē, ka vidas politikā ir priekšrot, ka salīdzinot ar citu, citām politikas jomām, bet šeit ir jāpanāk līdzsvars starp vidi un citām politikas jomām, jo šobrīd uh, lauksaimniecības, transporta vai uh, jūs tāda būvniecības politika nav vienmēr ilgtspējīgas un būtībā to pamatnostādnes atsevišķos gadījumos nenovērt pie labiem vides rezultātiem. Uh, ar to noslēdzu savu runu, pateicos uh, komitejas locekļiem par uh, pacietību man uzklausot, un es gribu teikt, ka vides pārvaldības kvalitāte ir ļoti svarīga. Viens no galvenajiem šķēršļiem, kas liedz īstenot uh, likumdošanas normas dzīvē ir uh, šī atšķirība starp to, kas ir ierakstīts uh, noteikumos un uh, kas ir reāli uz vietām. Šeit pat nav vienmēr runa par tehniski sarežģītiem jautājumiem, kaut, ar, kaut arī tādi ir. Ir gadījumi, kad nepieciešams finansējums, bet daudzos gadījumos ir nepieciešama politiskā grība. Uh, un vēlme nacionālā un vietējā līmenī nodrošināt uh, normu izpildi, uh, iesaistot arī policistus, sanitāros inspektorus un citus darbiniekus. Un līdz ar to jāsaka, ka vides pārvaldība tiešām ir ļoti svarīgs jautājums. Ceru, ka mans teiktais nebija garlaicīgs, un es ar lielu interesi uzklausīšu jūs komentārus un ieteikumus un atbildēšu uz jautājumiem. Priekšsēdētājs, paldies, ka jūs runājāt ar pārliecību, deksmi un ne tikai kā tāds birokrāts, un to mēs ļoti augstu vērtējam. Tagad dodam vārdu deputātiem, ETP Buenas kungs. Tātad galvenais ir uh, gaisa kvalitāte. Jā, es gan pārstāvu S un D grupu, saka Lēns kungs. Tātad uh, Eiropas uh, pilsoņiem saskaņā ar Eirobarometra pētījumiem gaisa kvalitāte ir ļoti nozīmīgs jautājums un būtu nepieciešama regula vai regulējums, kas uh, noteiktu uh, īpašas uh, zonas pilsētās, kur nebūtu pieļaujama automobīļu emisija sankcijas, eh, tad mēs apturētu labējo rīcību Mar eh, Madridē, kuri vēršas pret bezemisiju zonām. Tātad es aicinu pieņemt atbilstošu direktīvu un regulu par šiem jautājumiem. Ļoti piesārņots gaiss eh, skar negatīvā veidā mūs visus Paldies uh, sociāldemokrātu grupas vārdā tagad Mārija Arēna. Gribu runāt par trim punktiem. Pirmkārt par aprites ekonomiku un galvenokārt atkritumu pārvaldību. Jo pieņemtie uh, tiesību akti liedz Eiropas Savienībai eksportēt uh, atkritumus, bet uh, pētījumi liecina par to, ka noteiktas valstīs, piemēram, Āfrikā, Ganā, mēs uh, konstatējām, ka uh, ir arī no Eiropas izvesti atkritumi, piemēram, sadzīves tehnika tagad, lai apietu likumus, šie atkritumi tiek noformēti kā uh, dāvinājumi, kā novērst to, ka šie tā saucamie dāvinājumi tagad nonāk Āfrikas atkritumu izgāstuvēs, bet arī šajās darbībās ir iesaistīta uh, organizētā noziedzība. Kas būtu jādara dalību valstīm un muitas iestādēm, lai novērstu to, ka likums tiek apiets ar līkumu? Otrs punkts. Uh, uh tiesību akti par ķimiskām vielām, kas tiek darīts pret to, ka pesticīdi vai endokrīnās darbības traucējošas vielas, kas ir aizliegtas Eiropā, tagad ar, izmantojot tirzniecības nolīgumus, tomēr tiek importētas, ievestas Eiropā. Un trešais, jūs norādījāt, ka Eiropas pusgadā ir jāiekļauj uh, vides jautājumi. Kas eh, tā tad ir jāizvērtē eh, šie jautājumi, un tad investīcijas vidas jomā varētu izslēgt no 3% eh, budžeta deficīta un 60% valsts parāda prasībām, un tas ir ļoti svarīgi, lai varētu nodrošināt ilgspējīgas investīcijas. Priekšstādātāji šie jautājumi e, riskē pārsniegt mūsu viesā kompetences robežas. Tautas partijas pārstāv joprojām nav tagad riņu grupas vārdā profikundze. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Komisijas eh, priekšsēd eh, pārstāvi prezentācija bija ļoti interesantā, tiešām bez atbilstošas īstenošanas nav vērts pieņemt stingrus eh, likumus vidas aizsardzības jomā. Jā Komisijas ziņojumi un ieteikumi ir ļoti nepieciešami, tie palielina caurskatāmību un arī veicina to, ka mācamies no citu valstu labākās pieredzes. Tāpat laikā ziņojums uh, rādā arī to, ka ir milzīgas atšķirības starp dalību valstīm, kā tiek īstenoti mērķi. Atsevišķi dalību valsts vispār necenšas šos normas īstenot. Komisijai būtu arī jārīkojas kā Eiropas Savienības tiesību aktu sargātājai un apņēmīgāk jāuzsāk uh, pārkāpuma procedūras, iesūdzot dalību valstis tiesā, ja. Jā normas netiek pildītas. Vai jūs mums varat apliecināt, ka komisija nevaina savu nostāju pārkāpuma procedūras gadījumā un kā apņēmīgāk rīkosies pret dalību valstīm, kuras nepild savas saistības? Un visbeidzot runāt par konkrētām problēmām. Gaisa problēma manā valstī, apvienotā karalistē, ir samilzusi. Uh, problēma. Gribu e, jautāt, ko var darīt, lai dalību valstīs panāktu gaisa kvalitātes uzlabošanu, jo šī problēma skar visu Eiropas Savienību. Paulus kundze no zaļo grupas. Paldies priekšsēdētāji, pateicos par uh, komisijas sniegto informāciju. Šis pārskats tiešām ir uh, nozīmīgs un tiešām liela vilšanās, ka šie vides jautājumi joprojām uh, ir tik samilzuši, kaut arī tiesību akti ir pieņemti ar stingrām normām. Uh, nu, ja palūkamies uz 2017. un 2019. gadu, Tātad šis uh, jautājums, kā ziņojumi palīdzīs uh, problēmas pārvarēt, jo tās paliek tās pašas problēmas. Un uh, būtībā to dalību valstu saraksts, kuras nepilda saistības, ir kļuvis vēl garāks un trūkumi ir vēl lielāki. Jautājums, kā uzlabot situāciju. Tālāk jūs norādījāt, ka uh, galvenais uh, galven, problēmas cēlons ir tas, ka vides politika nav integrēta citās politikās, teiksim, uh, domājot par transportu, infrastruktūru, ceļu infrastruktūru, ekonomikas attīstību. Cilvēkiem ir jāapzinās, cik situācija ir nopietna. Uh, un, teiksim, būtu jārosina ministriem apspriesties šais jautājumos un integrēt šo politiku visās politikas jomās, un jāsaka, ka vides uh, likumdošana nevar palikt tikai uz papīra. Tagad vārds Beņo kundzei. Paldies, priekšsādātāji! gribēju uzsvērt konkrētu problēmu, ar ko saskaramies ikdienā. Uh, medikamentu trūkums Francijā, ražošanas delokalizācija apgrūtina uh, medikamentu piegādi un pārdošanu Francijā, jo uh, tas izrādās nerentabli. Uh, desmit gadu laikā trūkstošo medikamentu apjoms ir pieaudzis 20 kārtīgi. Eiropā arī šī problēma ir satraucoša. 80% aktīvo vielu tiek ražots ārpus Eiropas, pirms 30 gadiem tās tie bija tikai 20% ir, eh, piemēram, vēža pacienti nevar gaidīt, kad medikamenti būs pieejami, eh, tādēļ, ka eh, farmācijas uzņēmumi nepie, negūst pietiekamu peļņu. Mēs ierosinām piesaistīt atpakaļ šīs ražotnes Eiropā, paredzot nodokļu atlaidus un arī veidot strateģiskās rezervas. Pēdējais jautājums Gutelāns kundz no sociāldemokrāta grupas. Jā, priekšsādātāji, paldies, paldies arī komisijai par to, ka pagodinājāt mūs ar savu klātbūtni, runājot par šo nozīmīgo jautājumu. Te ir runa par pilsoņiem, par viņu dzīvi, par to, kas viņiem ir ļoti nepieciešams. Un šais kontekstā ļoti būtiska ir gaisa kvalitāte. Piekrītu Luenas kungam tā ir nopietna problēma, ar kuru saskaramies uh, Eiropā, arī pasaulē. Tas ir viens no lielākajiem uh, apdraudējumiem pasaules uh, pilsoņu veselībai, un komisija nāk ar šo jautājumu celt uh, pa prioritāšu šo te skalu. Uh, mēs te runājam par klimatu, bet ir, ir, ir būtiski un ļoti izdevīgi pasvītrot to, ka cīnoties par uh, Mm, vidi, par klimatu, mēs uzlabosim arī gaisa kvalitāti. Uh, vai jums ir padomā tas, uh, kā var būt uh, šeit ciešāk sadarboties ar, ar pilsētu mēriem, pilsētu vadībām, lai cīnītos par tīrāku gaisu, apmainoties ar labo praksi un garantētu to, ka mūsu pilsētas ir dzīvei draudzīgas, labvēlīgas, Te e, noteikti ir pamats aktīvākai rīcībai arī Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Piecas, e, septiņas minūtes atbildēm. Jā, paldies, e, priekšsēdētāji. Paldies cienījamiem deputātiem, kas norādīja uz vairākiem būtiskiem jautājumiem. Bija pāris principiālas dabas tādi aspekti kas iezīmējās atsevišķos jautājumos, vēlos vēlreiz jums apliecināt, cienījamie deputāti, ka komisija ļoti rūpīgi raugās, lai tiktu izpildītas visas uzņemtās saistības, ar īstenošanu pagalām nesekmējas, un mēs noteikti rīkosimies, darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai nolaidībā tiktu tiktu uzrunāta. Un mūsu uh, vides uh, ģenerāldirektorāts uh, ir, kā gadījies, kā nē, sakrājis biezāko pārkāpumu, pieteikumu, krājumu, kāds tas līdz šim ir bijis bet nu, ir jāskatās uz objektīviem apsvērumiem, nedrīkstam tā akli paļauties uz kaut kādiem skaitļiem. Uh, ir jāskatās, kur patiesībā ir, ir, ir uh, vaina meklējama. Noteikti ir nepieciešama dalību valstu iesaiste un, un, un pretīmnākšana problēma risināšanā. Un tas ir uh, tas, ko mēs arī darām. Mēs ne tikai esam bargais policists, bet arī konsultējam, palīdzam. Uh, aicinām uz tādu koleģiālu, vienāda ranga sadarbību, aicinot ekspertus nākt kopā, dalībvalstis aicinot ar saviem ekspertiem dalīties, dalīties pieredzē, dalīties ģeniālos kādos risinājumos, gaisa kvalitātes, atkritumu saimniecības jomā. Ja kādai valstī ir izdevies rast kādu fantastisku risinājumu, tad noteikti vēlamies, lai citi par to uzzinātu. Uh, Uh, un iespējams pārņemtu šo fantastisko pieredzi. Tas uh, nemaksā daudz, um, atdeve un efektivitāte ir, ir, ir, ir, ir fantastiska. Uh, šādā veidā atrisinot ļoti konkrētus jautājumus un tādējādi ko, kopā ceļot šo, šo īstenošanas rādītāju. Mēs izmantojam arī struktūra fondus, ko jau minēju savā sakotnējā uzrunā, lai palīdzētu palīdzētu atraisīt jauninājumu potenciālu, jaunu eh, risinājumu ieviešanu vai arī eh, sakmētu investīcijas eh, cietajā fiziskajā infrastruktūrā, bet tas ir pakāpenisks process valstis, kuras struktūra fonda līdzekļus ir izmantojušas jau desmit gadus un vairāk, labi saprot, ka Uh, naudas krājumi izsīkst, tāpēc tās meklē un tām ir nepieciešami novatoriski tādi atjautīgi risinājumi. Vairāki deputāti uh, īpaši izcēla gaisa kvalitāti, gaisa piesārņojumu. Mēs šai ziņā esam sadarbojušies un turpinām sadarboties ar dalību valstīm, esam lietas kursā par labiem, efektīviem risinājumiem vairākās Eiropas pilsētās, bet tāpat laikā esam liecinieki tam, ka uh, daudz vieta uh, risinājumi ir, ir ieviesti tikai nesen un vēl nevar spriest par uh, tādiem reāliem rezultātiem. Un, un, un uh, valstis uh, esam arī saukuši kopienu tiesas priekšā par, par neizdarību, par, par nolaidību, bet tāpat laikā uh, nevēlamies tās nomētāt ar akmeņiem, bet vēlamies, lai tās atgriežas uz īstenā ceļa un labojas un, un strādā aktīvāk. Un šai ziņā mēri, mēru sadarbības platformas ir, ir mūsu uh, labi partneri. Tieši šādā līmenī ir iespējams rast labus, efektīvus risinājumus, um, ne tikai sadarbojoties ar dalību valstīm, bet arī ar pašvaldībām, ar pilsētām. Te runa nav gal galā tikai par politikas taisīšanu, par tādu dižu lēmumu pieņemšanu, bet par to izpildi praksē. Uh, un gaisa kvalitāte, nu šeit uh, ļoti lielā mērā panākumu atslēgas ir mēru rokās. Arēnas kundze, jūs norādījāt uz vairākiem būtiskiem aspektiem, es tos mēģināšu tā kā apkopot, tīpaši aprits ekonomiku un ķīmiskos produktus. Jā, jums ir taisnība. Eh, tik tiešām Eiropas Savienība šajā ziņā izskatās ļoti nožēlojami. Mums ir saistošs noteikums OECD līmenī, eh, ko Eiropas Savienība kā tāda ir pārņēmusi liedzot dalību valstīm eh, eksportēt nešķirotus atkritumus ārpus Eiropas Savienības. Bet, diemžēl, diemžēl šādi Eiropas izcelsmes nesašķirot atkritumi atkal un atkal uzpeld kaut kur ārpusē. Tieši tāpēc Ķīna ir aizliegusi mūsu atkritumu importu Te tātad pārsvarā runa ir par elektroierīcēm, elektroniskām ierīcēm, kas nu tagad uh, uzrodas un uzpelda uh, kaut kur Āfrikā. Šeit risinājums ir intensificēt uh, uh kontrolas uz šīs, nu, diemžēl, caurās, caurumainās uh, Eiropas Savienības ārējās robežas, jo mūsu inspektori, diemžēl, diemžēl spēja izkontrolēt tikai 5% no visas šīs te atkrituma plūsmas, kas šķērso robežu. Saprotiet, kas, ko tas nozīmē. Eiropas uzņēmumi, Eiropas tautsaimniecība, kas, kas, kas ģenerē šos atkritumus, ķīmiskos atkritumus, Um, neievēro rīč uh, komerciālu biznesa apsvērumu dēļ, uh, pārkāp likumu. Un šeit ir, ir nepieciešama turpmāka sadarbība, tas ir vairāk kā skaidrs. Um, bet tikpat skaidrs ir tas, ka viens jautājums, kas jau tuvākajā uh, laikā kļūs īpaši aktuāls, domājot par, par mūsu uh, cīņu pret ķīmisko piesārņojumu, pesticīdu piesārņojumu, uh, endokrīnajiem šiem te, šīm te grāvējvielām. Pilnīgi noteikti tā, tā cīņas arēna būs tieši kontroles jomā, pāraudzības, izsakošanas jomā. Ja runājam par biodaudzveidību, daži šai sakarā arī minēja sadarbību ar mēriem. Mēs grasāmies Eh, pievienoties mēru konvencijai, tādā veidā paplašinot šī, eh, šīs mēru konvencijas eh, kompetences tvērumu. Un visbeidzot, priekšsēdētāji par to, ko tad īsti komisija spēja paveikt un ko mēs nesam spējīgi paveikt. Mēs ļoti daudz ko varam paveikt tieši caur pārkāpuma procedūru. Kā jau teicu, mums ir lielākais pārkāpumu uh, Uh, krājums sakrājies, kāds tas jebkad ir bijis, bet uh, nu, tas ir jautājums par godīgumu. Uh, cik godīgi un, un labprātīgi mēs katrs esam savā vietā, mūsu cilvēku resursi arī nav neierobežoti, nevaram katram skatīties uz pirkstiem, vai viss tiek izdarīts tā, kā nu, tāds taisnīgums, tiesiskums vides jomā um, tas prasa tādu sistēmisku uh, pieejas maiņu, attieksmes maiņu. Uh, komisijas uh, līmenī noteikti ir, ir, ir prasības tā, lai mēs varētu runāt par to, ka kaut kādā tuvākajā laikā būs šāda nu, vides tiesiskuma joma Eiropā, kas būtu efektīva un darboties spējīga. Paldies! Līdz ar to varam noslēgt šo darba sesiju. Tiekamies 25. septembrī šeit pat Briselē. Tiekamies visu labu!